un nejaukt prezidentūru uh, un uh, daž, dažu politisko grupu problēmas varbūt un bažas. Paldies! Paldies padomas priekšsēdētājai! Liels paldies vicepriekšsēdētāju kungam! Slēdzam šīs diskusijas! Pārējiem pie nākamā mūsu darba kārtības punkta. Tātad nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnīcas Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par situāciju vidusjūras reģionā, jo īpaši Tunisijā un Ēģiptē. Madam Viceprezidents. Vicepriekšsēdētājs kundze, augstā pārstāve sveic jūs parlamentā. Dodam jums vārdu, lūdzu. And the top is no. Mr. President, uh, honorable. Priekšsēdētāji kungs, dārgie deputāti, mēs visi esam um, skatījušies, kādi ir notikumi, jaunākie notikumi Tunisijā un pēc tam arī Ēģiptē. Cilvēki abās šajās valstīs ir izteikuši savus pamatotā gribu, un viņi gaida arī, lai uh, gan no valsts būtu reakcija, gan arī no partneriem, kuru skaitā ir arī Eiropas Savienība. Šis vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Politi šīs politiskās sistēmas ir nonākušas tādā situācijā, ka vairs nav tālāk, kur iet, un nepieciešams pārmaiņas. Izmantošu šo iespēju, lai uh, izteiktu apbrīnu viņu drosmei uh, un pašcieņai. Un ņemot vērā to, ko redzam šobrīd, kas notiek Ēģiptē, tad šeit ir nepieciešams dialogs, mierīgs dialogs. Priekšsēdētāja kungs sākumā vēlētos runāt par tuni situāciju Tunisijā. Pārmaiņas, kas ir notikušas, ir apbrīnojamas un tās bruģē ceļu tālākai demokrātijas attīstībai valstī. Uh, Mēs jau tagad redzam pozitīvu notikumu attīstību un redzam, ka notiek uh, darbs, lai nāk, nāktu pretī pilsoņu vēlmēm. Pārējais uh, valdība ir spērusi vairākus svarīgus soļus, tajā uh, skaitā atbrīvojot politiskos uh, cie, uh, ieslodzītos, uh, pieļaujot uh, runas brīvību un uh, notiesājot Benalī, prezidentu Benalī. Komisija arī ir darījusi savu darbu. Mēs esam um, tātad attiecībā uz prasībām par uh, apspiešanu šajās valstīs uh, um, esam spēruši attiecīgos soļus, un mūsuprāt nepieciešams reaģēt. Uh, valsts Miers un stabilitāte ir ārkārtīgi svarīgi, lai ļautu Tunisijai no, organizēt demokrātiskas un taisnīgas vēlēšanas un lai turpinātu šīs valsts ekonomisko attīstību. Eiropas Savienība atbalstīs valsti un tautu šajā ļoti grūtajā pārējais posmā. Mēs jau esam rēģējuši un darījuši to ļoti savlaicīgi. Mēs nevēlamies viņiem uzspīst savas idejas, nē, bet gribam piedāvāt viņiem savu palīdzību un iespēju sadarboties. Pagājušā nedēļa runāja ar jauno ārlietu ministru Junēs kungu, pēc tam, kad viņš tika iecelts šajā matā. Mēs tikāmies šodien arī Briselē Mums bija pamat būtiskas diskusijas, eh, tā bija pirmā vieta, ko viņš apmeklēja pēc savas iecelšanas amatā, un runājām par to, kā vislabāk Eiropas Savienība varētu atbalstīt valsts šajā pārejas posmā un kā atbalstīt tās iedzīvotājus. Viņš šodien apstiprināja palīdzības lūgumu Eiropas Savienībai šajā gatavošanās posmā uz, uz vēlēšanu datumu, un e, mēs to apsolījām. Mēs šobrīd nosūtīsim ekspertu misiju uz Tunisiju, lai izvērtātu situāciju, nodrošinātu juridisko, eh, juridiskās konsultācijas saistībā ar vēlēšanu procesu. Pagājušajā nedēļā mūsu eh, izpildu direktors jau ieradās Tunisijā un apsprieda vajadzības, kas tur pastāv iedzīvotājiem attiecībā uz citām palīdzības formām esam palielinājuši piešķīrumus pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. To, tas tiks eh, apvienots ar palīdzības programmas reorientāciju tā, lai palīdzētu tiešā veidā iedzīvotājiem. Šis process ir ilgs un garš un nevaram nodrošināt šai valstī, protams, ekonomisko labklājību momentāni, kā arī visiem iedzīvotājiem. Tāpēc pilnīgi noteikti ar Tunisiju kopā apspriedīsim prioritātes, ņemot vērā šo pašreizējo situāciju, pielāgojot mūsu sistēmu viņu, viņu sociālajām vajadzībām. Šodien ar ministru apspriedam detalizētas, detalizēti viņu bažas un problēmas. Viņš, bija, viņš bija sagatavojis par to dokumentu un nu, runāsim tālāk arī ar starptautiskajiem partneriem, kā palīdzēt šai valstī, pavisam konkrēti sniedzot atbalstu dažādās jomās. E, atbalstu vēlēšanu e, posmā pārējā uz demokrātisku valsti, pilsoniskās sabiedrības atbalstu, NVO atbalstu, tieslietu reformu atbalstu, ekonomiskās pārvaldības atbalstu, atbalstu cīņai pret korupciju e, un sociālās at attīstības atbalstu un e, tāpat arī palīdzību Tunisijas dienvidu reģionam. Mēs turklāt kopā ar dalībvalstiem apspriedīsim arī ar to saistītos pasākumus, piemēram, lai nodrošinātu piekļuvu tirgumu. Kā jau nor, nu, teicu, darba līmeņa kontakti jau ir nodibināti un mēs esam strādājuši pie visiem šiem jautājumiem. Dialogs turpinās. Es plānoju aiznākam nākamnedēļ doties arī pati uz turieni kas attiec uz Tunisijas varas iestāžu līgumu iesaldēt eh, Benalī aktīvus un aktīvus cilvēkiem, kas cieši saistīti ar režīmu, mēs jau esam sākotnējos soļus šai jomās pāruši, esam pātrinājuši procedūru ārlietu eh, padomē, lai pieņemtu lēmumu par restriktīviem ierobežojumiem pasākumiem, ka, kur ietvērtu šo aktīvu iesaldēšanu, kas, eh, tādu aktīvu iesaldēšanu, kas gūti korumpēja saņemot, saņemot kukuļus un tam līdzīgi. Šiem cilvēkiem tieši tiešām vajadzētu piemērot šādus pasākumus. Kā pagājušajā nedēļā norādīju, mūsu izpildu direktors devās uz Tunisiju, viņš jau īstenoja sarunas ar pagaidu valdību. Uh, un uh, sazinājās ar jauno komiteju, kas izma, izmeklēšanas komiteju, kas nodibināta un kas strādā kopā ar pilsonisko sabiedrību. Augstu vērtēju Eiropas parlamenta iniciatīvu nosūtīt uz turienu delegācijas. Domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Tunisijas iedzīvotāji sajūt to spēcīgo atbalstu, ko Eiropas Savienība pauž viņiem, un it īpaši ar Eiropas parlamenta atbalstu šajā ļoti izšķirīgajā pārejas posmā ceļā uz demokrātiskāku valsti. Mums ir vajadzīgs stiprināt visus iespējamos kontaktus tieši starp cilvēkiem un pasniegt palīdzību palīdzīgu roku pilsoniskai sabiedrībai, ir vajadzīgs atbalsts NVO, profesionālām asociācijām un uh, tam līdzīgi. Šobrīd mums ir iespēja spēcināt šo partnerību ar Tunisiju un Eiro, starp Tunisiju un Eiropas Savienību un darīt to pamatojot uz demokrātiskiem procesiem un reformām. Es patiešām ceru, ka mums izdosies eh, veidot šo savstarpējo cieņu un uzticēšanos, lai pārliecinātos, ka stabilitāte tiek nodrošināta, ka demokrātija un labklājība valda Tunisijā nākotnē. Un šajā kontekstā ar nepacietību gaidu iespēju, ies šīs iespējamās demokrātiskās un brīvās vēlēšanas, kas paredzētas Tunisijā, lai varētu izveidot jaunu valdību. Es piekrītu, eh, mēs ar ārlietu ministru, Tunisijas ārlietu ministru atsāksim sarunas eh, pie visiem šiem jautājumiem un vēlamies, protams, noslēgt šīs sarunas jau runājot ar jaunu demokrātiski ievēlotu valdību. Visbeidzot, eh, ārlietu ministrs aprakstīja valstī esošo atmosfēru kā samierināšanās uh, atmosfēru un patiešām ceru, ka, ka tunisiešu šo klimatu izdosies virzīt uz tā, tālāk uz priekšceļā uz demokrātiju. Priekšsēdētāji kungs, ja jūs man ļausiet, tad tālāk runāšu par situāciju Ēģiptē. Pirms vairāk kā nedēļas mēs piedzīvojām ļoti ārkārtīgu tautas kustību pretvaldību, pre, pretvaldības demonstrācijas, ko pilnīgi noteikti iedvesmoja notikumi Tunisijā. Tik organizēti, uh, caur sociālajiem mēdījiem tik organizēta šī pretošanās kustība, un pa, tas visu pasauli pārsteidz. Iedzīvotāju spēks uh, šajā revolūcijā, šajā pretošanās spēkā ir apbrīnojums. Tūkstošiem cilvēku, uh, jaunieši, veci, jauni, sievietes, vīrieši devās uz ielām, lai pieprasītu savas politiskās un ekonomiskās tiesības tiesības. Šie protesti izvērsās no Kairo līdz Aleksandriju un Socas piekrasti, un protesti joprojām pieauga apmēros un dažādībā. Protest, protestētāji pieprasa režīmu nomaiņu, prasa re, respektēt pamat cilvēktiesības. Sākotnējās mierīgās eh, demonstrācijas kļūst arvien vardarbīgākas. Policija izmanto asaru gāzi un dažādi cita veidi ierobežojušus līdzekļus. Mēs esam nobežījušies par, tie, par šiem protestētājiem. Tāpat kā visi jūs deputāti šeit arī es ar skaudru žēlumu domāju par tām dzīvībām, kas jau zudušas šo demonstrāciju rezultātā. Ļoti daudz ievainoto, ļoti daudz arestēto, arī tas rada ļoti nopietnas bažas, un visām pusēm ir jāizrāda savaldība šāda, šādos gadījumos. Gaidāmā ārlietu ministru padome nonāks pie secinājumiem, kuros aicinās Ēģiptes varas iestādes tūlītēji atbrīvot visus mierīgos eh, demonstrantus izteiksmes brīvība un brīvību spulcēšanos ir pamat cilvēktiesības, kas, kas vajadzīgs ikvienam un valstī tās ir jāaizsargā. Uzliktie ierobežojumi plašsaziņas līdzekļiem un internetam nav pieļaujami, un tāpēc mēs mudinām er, Eģiptes varas iestādes visas veidu ierobežojumus šai jomā atcelt bez kavēšanās. Eh, vis, visas valsts demonstrācijas eh, norisinās tā, lai iedzīvotāji varētu parā, parādīt, ko viņi vēlas. Tūkstošiem cilvēku tieks visās valsts pilsētās un ārkārtīgi svarīgi, lai tautas balss tiek uzklausīta, lai tas notiktu steidzamā kārtā un izlēmīgā veidā. Ir pienācis laiks pārējai, mierīgai pārējai uz demokrātisku valsti. Varas iestādēm ir nopietni jāuztver visi šie protesti Tiem jā, jāsāk atvērts dialogs ar visiem politiskajiem spēkiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai arī pilsoniskai sabiedrībai būtu izšķirīga loma šī dialoga īstenošanā. Ēģiptes varas iestādēm jāverdās uz priekšu strauji, jānodrošina jauna valdība patiesas process, kas ļautu pāriet pie, dem pie demokrātiskām reformām, kas savukārt tālāk ļautu organizēt brīvas demokrātiskas vēlēšanas. Mēs piedāvāsim pilnu atbalstu Ēģiptei, kas cenšas iet pārējais ceļu. Uh, Mums ir eh, interese par to, mēs esam interesēti, lai Eģipte būtu labklājīga, lai viss šis reģions būtu labklājīgs un mierīgs. Šobrīd daram visu, kas ir mūsu spēkos, sniedzam politisku, ekonomisku un sociālu reformu atbalstam. Mūsu sadarbība jau ir uh, notikusi demokrātijas cilvēku tiesību un tiesiskumu ievērošanas jomās, un šobrīd mums ir fokus vēl vairāk jāliek tieši uz šiem aspektiem. Godātie deputāti, man politika nozīmē pārmaiņas. Eh, tas ir par to, kā mēs mainām savu dzīvi visā pasaulē. Mēs novērojam dažādu veidu pozitīvas pārmaiņas, kuru pamatā ir iedzīvotāju prasības un vēlme kaut ko mainīt. Eiropas Savienība šim reģionam arī piedāvā savu solidaritātu un atbalstu, lai šīs reformas varētu notikt. Mēs esam demokrātiju savienība, mēs esam demokrātiska uh, institūcija un tieši tāpēc mēs varam dot padomu un varam būt būt apņēmīgi šajā jomā. Paldies! Liels paldies augstajai pārstāvēji. Un tagad vārds Sala Frankas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vienalga, lai kāds nebūtu rezultāts pašreizējai situācijai Ēģipte. Es domāju, ka mēs jau tagad varam teikt, ka uh, ir dzīve pirms Tunisijas un pēc tam. Es domāju, ka nevajadzētu mums nevienu tagad vainot vai rādīt uz kādu ar pirkstiem, jo um, šī krīze mūs patiešām pārsteidza nesagatavotus, bet nu vēlētos uh, izdarīt dažus secinājumus. Eiropas Savienībā ir nepieciešams uh, augstāks profils, mums visiem jārunā vienotā balsī, tādēļ tieši ir izveidots arī ārējās darbības dienests un augstā pārstāvniecība. Un turklāt mums būtu nepieciešams arī uh, gūt mācību par uh, attiecībām ar uh, demokrātijas ienaidniekiem. Nu, šeit varam runāt gan par uh, Baltkrieviju, gan par citām valstīm. Protams, ka uh, stabilitātei būtu jāiet līdzās um, arī demokrātijai, un tas ir Barcelonas procesa ietvaros. Turklāt mums jādomā par ilgtermiņa rīcību un par īstermiņa rīcību. Es domāju, ka īstermiņā Baranes Saštones uh, izveidotais plāns, tam mēs varētu sekot un mēs varētu atbalstīt šo pārējas procesu, lai neapspiestu uh, tieksmi pēc brīvības šajās valstīs. Turklāt priekšsēdētāji tā ir mūsu atbildība. Uh, norādīt, kādas ir briesmas, kādi ir riski šajās, um, tātad, um, kāds ir risks šajā procesā, lai neapdraudētu uh, demokrātijas vēsts nesējus. Turklāt mums būtu jādomā arī par mūsu kaimiņu attiecību politiku un par tās iespējamo pārskatīšanu. Runājām ar uh, Fulera kungu ārlietu komitejā un priekšsēdētāji mums nevajadzētu aizmirst, ka bieži vien ir grūtāk uh, saglabāt līdzsvaru ar brīvību un ar brīvību un varbūt pārāk nepielabināties diktatoriem. Paldies! Paldies! Sociālistu grupas vārdā Severini kungs divas minūtes. Priekšsēdētāji, augstā pārstāve, vicepriekšsēdētāji. Tun, notikumi Tunisijā un citā šī reģiona valstīs. Tiem būtu mums jāatgādina, ka stabilitāte bez brīvības, ja nav ilūzija, nu tad tā ir um, realitāte, kas nevar ilgspējīgi eksistēt. Mums jāatceras arī, ka revolūcija vai šāda sociāla um, sacelšanās ir garantija pārmaiņām, bet nevienmēr tās ir pārmaiņas uz labu. Un es patiešām ceru, ka mums izdosies smelties iedvesmu, lai palīdzētu šim, lai atbalstītu šo procesu un padarītu to par tādu procesu, kas nozīmē pārmaiņas uz labu, nevis uz sliktu. Analīze par um, ir nepieciešama analīze par notikumiem gan Tunisijā, gan Ēģiptē. Un mums jāsaprot, vai pagātnē esam darījuši visu, lai izvairītos no šādas krīzes. Kas ir tie soļi, kas mums jāspēr nākotnē, lai mēs varētu paredzēt vai izvairīties no tā, ka notiek līdzīga krīze citur. Turklāt, nobeigumā, kas mums jādara, lai pārliecinātos, ka pašreizējā krīze nozīmē uh, brīvību attiecīgiem cilvēkiem un stabilitāti reģionam. Tajā pašā laikā izvairoties no tā, ka uh, liet, tātad situācija pārvērtīsies par cita veida nestabilitāti un cita veida uh, totalitārismu vai apspiešanu. Mums nepieciešams veicināt proaktīvu pieeju šajā kontekstā, un tas nozīmē, ka mums vajadzīga stratēģija. Protams, ka mūsu vēstījums bija pareizs. Tātad uh, no vienas puses reforma un no otras puses stabilitāte vai kārtība. Šeit nepieciešams rast līdzsvaru, bet nu tas bieži vien detaļas ir tas svarīgākais. Un es domāju, ka daudzi no mums jūtas tā, uh, ka visas šīs detaļas vēl nav atrisinātas, šie sīkumi ir pietiekami svarīgi un nepieciešams tiem veltīt nepieciešamo uzmanību. Domāju, ka tas attiec arī uz mūsu kapacitāti. Uh, kontaktēties ar visām iesaistītajām pusēm, tajā, tajā skaitā arī um, islāmiskos spēkus, lai spētu ieintegrēt uh, arī viņus pozitīvā pārmaiņu procesā. Un es ceru, ka komisijām pa, padomē izdosies nākotnē izstrādāt šāda veida stratēģiju, un mēs priecātos, ja jūs varētu arī mums ko par to pastāstīt. Paldies! Liberāļu grupas vārdā Ferhostat kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji! Nu šķiet, ka šobrīd mēs piedzīvojam Tunisijā un Eģiptē kaut ko ļoti vēsturisku, nu, lai arī tāpat laikā traģisku nenoliedzami, jo tiešām ir simtiem cilvēku, kas tiek ievainoti šajos, šajās demonstrācijās. Bet jāsaka, tiešām redzu zinām līdzību tiem, kas, tam, kas notiek Ziemeļāfrikā šobrīd ar to, kas notiek Eiropā. Uh, 89. gadā, un tieši tāpēc, tieši šī iemesla dēļ, eh, es esmu pārsteigts un atklāt sakot sarunāts, eh, sarūktināts Aštons kundze par to veidu, kādā Eiropa nespēja pietiekami strauji rēģēt. Tā pieļauj tieši tās pats, pašas kļūdas, kas notika 89. gadā. Tas ir pilnīgi ārprātīgi, tas nav ticam priekšādātāji Mēs, mums taču ir demokrātiska valsts, un mēs joprojām nesam pauduši atbalstu bez jebkādiem iebildumiem un ierobežojumiem. Eh, cilvēkiem, kas iet ielās, kas eh, tikai to vien arī no mums prasa kā atbalstu un solidaritāti. Un turklāt, dārgie kolēģi, es to nesdzirdēju ne vakar, ne šodien. Ne šodien no augstās pārstāvis. Kāpēc eh, Aštons kundze Eiropa reaģēja tik vājā veidā, vai patiesībā vispār nav reaģējusi? Vācija, Francija, Lielbritānija nākušas ar, klājā ar paziņojumiem bez saskaņojuma, it kā tādas Eiropas vispār nebūtu. Un tik tiešām man jāsaka, vienīgā labā eiropeiskā uzstāšanās nāca no Eiropas ārpuses no Turcijas premjerministra Erdogana, kas sacīja Mubarakam, ka viņam ir jāuzklaus savas tautas prasības un ka viņam ir jāatkāpjas. Tā bija vienīgā labā reakcija Eiropas līmenī, ko mēs esam dzirdējuši. Un es domāju, ka jūsu šodienas paziņojums ir ļoti svarīgs tiem, kuri ir uz ielām un kuri cīnās par savu dzīvi Manuprāt, ir divas eh, lielas kļūdas pielaist no Eiropas puses pēdējo dienu laikā. Pirmkārt, eh, mēs neizprotam eh, vēsturiskā momenta nozīmi, un otrkārt, vēl jo svarīgāk, nepareiz tiek analizēta situācija. Pastāv bailes, tāpēc ir šī kļūdainā komunikācija, um, pastāv bailes no islāmistiska režīma pēc vēlēšanām. Es nebaidos nenokā. Es paļaujos Ēģiptes e, un Tunisijas tautām. Tie ir viņi, kur vēlas demokrātiju, un tas fakts, ka šodien un vakar kopti un musulmaņi ied, soļo plecu pie pleca, ir pietiekams pierādījums tam, ko viņi vēlas. Citiem vārdiem sakot, e, tam, ka viņi vēlas atklātu demokrātiju. Un vēl viens piemērs, ko es vēlos nosaukt. Mums nav jābaidās izteikties atvērtas, atklātas demokrātijas vārdā šajās valstīs. Jūs visi zināt, Muhamedu Azīzī cilvēku, kurš patiesībā uzsāka revolūciju Tunisijā ar savu pašaizdedzināšanos. Un lūk, Aštons kundze, uz Bozīzī zārka nebija zaļā islāma karoga. Bija sarkanais Tunisijas karoks. Un e, šobrīd nenotiek islāma revolūcijas. Pil, pavisam otrā tās revolūcijas brīvības vārtā. Un tagad, kad e, nu jau vairāk kā nedēļu tūkstošiem cilvēku, kuri pulcējas Kairā. Tātad, kad notiek manifestācijas Jordānijā, Jemenā, Sīrijā, es aicinu jūs, Aštons kundze, mainiet Eiropas Savienības pozīciju. Un tas, ka jūs šodien šajā zālē ziņojat, ka Eiropas Savienība simtprocentīgi atbalsta Eiro, Eģiptes tautu un tās e, prasības, un ka mēs vēlamies, lai Mobaraks uzklaus savu tautu un atkāpjoties atbrīvo savu valsti demokrātijai un brīvībai. Tas ir vēstījums, ko es gribu dzirdēt no jums. Un tagad zaļo vārdā Koms Bendits uz trim minūtēm priekšsādātāja Aštons skundzē. Jūs aicināt uz mieru, bet sauciet eh, lietas īstajos vārdos. Tie ir Mubaraka kara spēki eh, un spēks, spēki, kas viesa terors šodien Eģiptē, ne demonstranti. Nepieprasiet mieru, pieprasiet Mubarakam pārtraukt uzbrukt demonstrantiem, tāpēc, ka viņš to dara, lai pēc tam varētu sacīt, es ieviesu kārtību hausā. Un tas ir slasts, kas ir izlikts. Un mēs sakām vien vieniem un otriem nomierinieties. Nē, Mubarakiem ir jāsaka nomierinieties jūs, un vislabākais veids situāciju nomierināties ir atkāpties. Un iestāsies miers, kurš, kas valdīs kairā. Otrkārt, jūs redzējāt, tie, e, tie kas e, tika atvesti no Ēģiptes, e, Ēģiptes attālām vietām autobusos, kas veidoja šos uh, spēkus. Un nevajag teikt, Aštons kundze, mēs neesam akli. Šodien jūs saprotat visu. Kas notika, kas bija Tunisijā vēl pirms trim nedēļām, bet kad pirms trim nedēļām šeit Eiropas parlamentā uh, mēs uzņēmāmies iniciatīvu pieprasīt pārtraukt sarunas pār e, Tunisijas e, status paaugstināšanu diktatūras dēļ Tunisijā. Jūs sacījāt, tas nav iespējams, un šodien tas pēkšņi ir iespējams. À, e, jūs esat pretestības dalībniece 25. stundā. Es lūdzu no jums, Aštaunas kundze, par Tunisiju. Sakiet mums, kur Eiropa ir likusi naudu, kādos uzņēmumos e, ir nonākusi Eiropas nauda, kādi Benalī un viņa sievas uzņēmumi ir tikuši atbalstīti ar Eiropas naudu. Jūs varat mums to pateikt, šim parlamentam ir tiesības to uzzināt. Otrkārt, Aštonas kundze, tā kā jūs sakāt, ka jūs atbalstīsiet šodien Tunisijas tautu, es no jums prasu vienu lietu, lai pārējā pastāvētu e, vienlīdzīgas iespējas demokrātiskajā procesā. Un ja e, ir jaunas vēlēšanas, tad zināt, Tunisijas e, RDC ir nauda. Aizliegtajiem opozīcijas spēkiem gadu gaitā nav naudas. Lai Eiropas Savienība atbal, varētu sniegt savu atbalstu, lai pastāvētu līdzsvars demokrātijai. Tālāk par Ēģipti Aštonas kundze. Viens jautājums ir pilnīgi skaidrs šodien. Ja mums neizdosies atbalstīt eģiptiešus savā eh, atbrīvošanās procesā. Tādā gadījumā vidēju austrumu tautām, arābalstu eh, tautām pienāks atkal kāda, ka tās mūs uzgriezīs muguru. Šodien ir īpaša situācija. Nu, notika manifestācija Gazā, lai atbalstītu eģiptiešus. Un Hamas aizliedza šo demonstrāciju. Tas ir pierādījums tam, ka šodien brīvības eh, vēsmas eh, pūš arī pret teokrātiju vidējos austrumos un arābu valstīs. Un ka mūsu loma ir tiem sniegt palīdzību. Gadiem ilgi mēs. Eh, E, žēlojāmies, ka e, vienīgā alternatīva ir demokrātija vai diktatūra, bet nu inč Allah ir trešā iespēja brīvība, cīņa pret diktatūru un e, cīņa pret teokrātiju. Un tā ir mūsu Eiropas loma būt kopā ar tiem, kas vada šo cīņu. Paldies, Aštonskungs! Uh, Vela, blue... uh, tagad zilo kārtīti ir pacēs Vila kungs. Jūs gribat uzdot iepriekšējiem runātājiem jautājumu? Konbendit kungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Vela kunga? Vela kungs, 30 sekundes. Hold on a second. Microphone. Microphone. I, I do. Okay? Go ahead. With all due respect to... Ar visu cieņu Ferhofstadt kungam un konbenditu kungam. Jūs esat ļoti slavens manā valstī, atvainojiet, ka es jūsu vārdu neatminos. Komisārs kundze, man ir ļoti būtiski iebildumi pret apkungu sacīto. Viss šī situācija atgādina man Irānu. Lūdzu, <clears throat> rīkojieties piesardzīgi Ziemeļ Āfrikā. Šī šis pasaules reģions nav Eiropa. Jautājums ir tāds, vai jūs neatcerieties, kas notika Irānā, vai jūs neredziet nekādas līdzības šeit, vai jūs nepiekrītiet, ka mums ir jānodrošina eh, kārtīga eh, pārēja, eh, sakārtota. Mikrofona nav. Eh, kundze, es eh, neuzdrīkstos jums mācīt vēsturi, tomēr gribu atgādināt, ka Irānā tā bija, tie bija rietumi un Amerikas atbalsta Irānas šahu un līdz pēdējiem brīdim pat Baktiāra valdībā, pat zem Baktiāra valdības mēs bijām nepareizajā pusē un ka mēs eh, piešķīrām visus ieročus teokrātijai Irānā, lai gūtu uzvāru. Tieši to es gribēju jums izskaidrot, ka ja Mēs neesam kopā ar tiem, kas cīnās par brīvību. Tad tie, kuri cīnās pret brīvību, būs strupceļā un uzvarēs pretējā puse. Tieši tā ir Irānas mācības stunda. Irānas mācības stunda ir tā, ko norādīja Gorbačovs, kurš nonāca, eh, tur tas, kurš nonāk vēsturē pārāk vēl, tiek sakauts. Un es vēlreiz aicinu, lai šajā reģionā Eiropa nenonāk pārāk vēlu. Un tālāk, ECR grupas vārdā Tānokungs, divas. Paldies par citu jautājumu. Priekšsēžu kungs augstā pārstāv. Ēģipte ir bijusi kopš 1956. gada republika, bet Mubaraks ir tikai valsts trešais prezidents Tunizijā. Benālī bija tikai otrs līderis kopš neatkarības atgūšanas pirms 35 gadiem, kad uh, Eh, tik maz izmaiņas politiskajā ainā, tad eh, neizbēgam eh, ir frustrācijas, kas vairs nevar noturēt. Tā tas notiek tagad visā reģionā. Tāpēc man grupa, ECR grupa prasa patiesu demokrātisku un mierpilnu režīmu maiņu Ēģiptē. Tagad mēs redzam, kā uh, vārdarbība izcējās, un ir grūti redzēt, kā Mubaraks var spēlēt lomu šajā pārējais procesā, izņemot atkāpjoties Tunīzijā, arī vēl nav viss uh, skaidrs. Tunīzija bijusi autoritāra un korupta valsts, bet tā bija ļoti uh, sekulāra un pro-rietumnieciski. Un Ēģiptē <clears throat> arī islamistiskā uh, muslimbrālība uh, cenšas aizpildīt politisko e, vakumu. Ja viņi pārņems vārdu, tas būs e, ļoti nelabi šai valstī un visam reģionam un Izrēlē. Eiropas Savienības diplomātiskiem centieniem Tunisijā un Eģiptē ir jābūt pilnībā e, vērstiem uz stabilitātes un kārtības nodrošināšanu un jāvēršas pret vardarbības izplatītājiem. Liberālā demokrātija šajās valstīs nav tradīcija Eiropas Savienībā, ASV un mūsu politiskiem um, Eh, domāšanas centriem ir eh, jāatbalsta jaunie politiskie spēki, kuri eh, ir par demokrātiju, brīvam, taisnīgiem vēlēšanām un arī gatavi atteikties no varas, ja viņi zaudē vēlēšanās. Tas ir milzīgs izaicinājums. Mēs redzam tādu kā Berlīnas eh, mūra krišanas eh, momentu musulmaņu pasaulē. Ir jau eh, labi demokrātiski, piemēram, musulmaņu pasaulē, tā kā Indonēzija, Bangladeša. Cerams, ka šajā reģionā nebūs izvēles starp sekulāru tiraniju un islamistisku tīra uh, eh, eh, demokrātija, bet arī vēl būs trešais vēl. Paldies. Tagad zilā kārtīte. Tenar kungs, tenar kungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu? Belard kungs, 30 sekundes. Eh, je voudrais simplement dire à Monsieur Tanok. Tanok kungam gribēju sacīt, ka es ņemot vērā viņa attieksmi saistībā ar šodienas notikumiem atbalsta un turpināt Verhofstātu un Danielu Konbedītu uzstāšanos. Cilvēki pieprasa zināmu eh, stabilitāti. Un eh, es gribētu zināt, vai jūs pieļaujat to, ka eh, tautām ir tiesības atcelties, ja tās dzīvo nabadzībā? Well, I think, I think I made... Es domāju, es ļoti skaidri pateicu savarunā. Es nevēlos sekulāru tirantu. Uh, tirānu vai islamistisku demokrātiju. Jebkurā valstī es gribu drīzāk liberālu demokrātu, kas ir par brīvām taisnīgām vēlēšanām, protams, un augstie bezdarba līmeņi Tunīsijā un Eģiptē ir nopietna problēma, ekonomiskas problēmas, bet tas nav galvenais jautājums. Galvenais jautājums tagad ir rūpēties, lai būtu um, mierīga, sakārtota režīma pārējās valstīs, nevis uh, eh, haus. Mēs gribam redzēt, protams, mieru un demokrātiju. Paldies. Tanakungs, jūsu pozitīvā uh, um, e, pozitīvai atsauc uz liberāliem demokrātiem e, ļoti e, pozitīvs atsauksmes zāles vidu izraisīja. Varbūt jums vēl būs jāpaskaidro pēc tam tuvāk. Tagad dažāk un divas minūtes. Oui, merci, euh, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu atgriezties pagātnē pārāk daudz. Bet es dzirdu pārsteidzošas uzstāšanās. Manuprāt, uh, Pēdējā laikā, vairāk mēnešu garumā, eh, Briselē mēs tikāmies ar zaļiem deputātiem, lai pieprasītu apspriest situāciju Tunisijā. Mēs eh, tik tiešām, konbendit kungs, jums ir lielā mērā eh, taisnība. Ļoti daudz pretos pretestības diennakts 25. stundā. M mēs esam saga, mēs gatavojam rezolūciju, bet mums vajag vairāk domāt par nākotni. Vajadzētu izvairīties no jebkādas, jebkāda veida iejaukšanās šo valstu iekšējās dienās. Ne nu, jau mēs, Eiropieši, norādīsim, kā ir jāsastāda šo valstu valdības. Tunisijas tauta ir atbrīvojusies pati no diktatoriska režīma. Dosim viņiem iespēju izteikties un atbalstīsim viņus ceļā uz demokrātiju. Visi tie, kuri seko situācijai Tunisijai, zina, ka pagātne vēl nav mirusi un e, ka ēnā notiek dažādas manipulācijas. Šodien vardarbība Eģiptē parāda arī to, ka situācija ir sarežģīta. Jā, ir jānosoda stingri jebkāda veida vardarbība. Un eh, atcerieties, ka tāpat kā vakar šodien ir nepieļaujams policijas vardarbības, ne, tā, gan Tunisijā, gan Eģiptē. Pieprasiet Tunisijas varas iestādēm, Eģiptes varas iestādēm. Uh, ko tā, neko tām eh, neuzspiežot. Jūs Eh, piebildāt sarunās ar šo valstu pārstāvniecībām, ka jūs papildus tam vēlaties piekļuvi eh, tirgu. Manuprāt, tas ir ļoti nevietā. Visi šodien atklāja eh, korupciju Benalī režīmā Ja ekonomiskajai liberalizācijai eh, Tuni, Tunisijā, eh, kas deva labumu Benalī un Travelsī ģimenēm, pateicoties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai ir jābūt stingrai attiecībā pret ikvienu cilvēktiesību pārkāpumu. Eiropas Savienība ir ļoti daudz ticamības zaudējušajās valstīs, un mums ir jāatbalsta demokrātija un jānosod ikviena diktatūra. Paldies, tālāk, Proveras kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Magreba valstīs mainās mm, valsts kārtība, un tas, protams, nes līdz problēmas, kas ir grūti atrisināms. Bez cerībām ir arī riski, un ir iespējams, ka autoritīvs režīms tad aizstāja islāma fundamentālisms, un uh, tas var uh, būt agresīvs un radīt nestabilitāti. Atcerēsimies, kas notika Irānā. Protams, ka ir uh, sarežģīti saskaņot revolūciju un demokrātiju, un mums ir jāmācās no Irānas notikumiem. Un vēl ir iespējams, ka ekonomiskā krīze šajā reģionā pastiprinās, ka pieaugs vēl bezdarba. Uh, Uh, bezdarbs jauniešu vidū un parādīsies jaunas migrācijas plūsmas, kuras Eiropa vairs nevarēs pārvarēt un savaldīt. Um, mums ir jāsaprot, ka mūsu vidusjūras politika ir izgāzusies un mūsu sadarbības politika nav bijusi pietiekama, lai radītu demokrātiskas attīstības nosacījumus. Un tas, kas tagad notiek, nav saistāms tikai ar, ar ekonomikas krīzi, tas ir saistāms vairāk ar, ar uh, sociālās stabilitātes trūkumu. Uh, jo nav nekādu tautas pārstāvniecības instrumentu, ne eh, arotbiedrību, ne partiju, ne tiesiskas valsts, un nav arī vienlīdzīgas attieksmes. Ja mēs vēlamies atbalstīt šīs valstis viņu ceļā, <clears throat> tad uh, Eiropas uh, um, politika ir jāveido, uh, uh, mēģinot nodrošināt stabilitāti, uh, un palīdzot viņiem attīstīt demokrātiskas institūcijas. Paldies! Viena minūte Sinklērs kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šobrīd es uh, domāju par uh, Tunisijas delegācijas braucienu, kas sāksies rīt. Es domāju par Tunisijas tautu, un mums visiem ir jāatceras, cik svarīga ir tauta, un mēs respektējam viņu kultūras identitāti, un mums ir jāpalīdz viņiem uh, mēģināt veidot demokrātiju. Cilvēki gaida pārmaiņas un palīdzību bez nosacījumiem. Man ir liels prieks, ka Kons Bendits uh, uzsvēra to, ko es uh, runāju šorīt no rīta delegācijas tikšanās reizē, uh, runājot par to, kas noticis ar Eiropas naudu pēdējos gados. Uh, um, tika teikts, ka tā tika iztērēta reformām. Kādām reformām? Jo, ja būtu bijušas pienācīgas reformas, tad cilvēki nebūtu sacēlušies tā, kā viņi to darīja. Vai mēs varētu saņemt skaidras atbildes? Ir jāizmeklē, kur šī nauda ir nonākusi un ir jānodrošina, ka visa Eiropas palīdzība, ko mēs sniedzam, tiek uh, iztērēta paredzētiem mērķiem. Paldies. Tagad uh, pārējie runātāji. Divas minūtes, kas Olīdis kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. A Eiropas vidusjūras savienība, mēs ar viņiem sadarbojamies un vienmēr esam īstenojuši plurāliskas demokrātijas principus, plašsaziņas līdzekļu, pulcēšanās brīvību, cilvēktiesību ievērošanu, neatkarīgu tiesu sistēmu un labu pārvaldību, bet mēs vienmēr saglabājam arī nostāju, ka tam būtu jānotiek uh, Eh, no eh, iekšpuses, un to nevar uzspiest no augšas. Tunisijas cilvēkiem izdevās no eh, savas puses, no tautas puses sacelties un panākt brīvību un demokrātiju. Tunisijas iestādēm ir jārespektē tautas grība un bez kavēšanās jāsāk demokratizācijas un atbildības veidošanas process, jāizmeklē apspiestības un korupcijas lietas. Līdzīgi iemeslu dēļ arī Ēģiptes eh, tauta ir eh, cietusi eh, demonstrācijās prasot brīvību un taisnīgumu. Bet apzināsimies, ka demokrātija nenozīmē vēlēšanas, demokrātija nozīmē daudz, daudz vairāk. Mēs atbalstām Ēģiptes cilvēkus un aicinām Ēģiptes uh, vadītājus klausīties uh, savā tautā un nevis kļūt par šķēršļiem uh, viņu tautas centienu īstenošanā. Padomas uh, augstās pārstāvis kundze, es to saku jums. Ir milzīga vilšanās uzklausīt Obamas kungu vai Hillary Clintonu, kas runā uh, Um, drosmīgi, un jūs, kā vienmēr, spēlējat otro violi, un to pat uh, knapi var dzirdēt. Paldies, te Kaizers, kundz, divas minūtes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ir brīži, kuros ir jāprot izvēlēties savu nometni. Es to vairākas reizes esmu dzirdējis Eiropas Savienībā. Un šodien šī nometne ir skaidra. Tas ir brīvības un tautas ceļš. Šajā brīdī, kad es eh, jūsu priekšā uzstājos, eh, Kairas eh, muzejs deg, ielās notiek kaujas, un es domāju, katrā ziņā Ēģiptes sakarā mēs neesam runājuši pietiekami skaidri. Mubarakam ir jādodas prom Es respektēju viņa agrāko cīņu, bet šobrīd viņš nav spējīgs nodrošināt politisko pārēju. Būtu neprāts no viņa to prasīt un atstāt šodien Kairas ielās Mubaraka eh, klānu sadursmēs pret El Baradai klānu. Un šo pēdējo dienu un nakšu laikā es eh, sev visu laiku uh, uzdeva jautājumu, kur mēs esam kļūdījušies. Mēs esam pierāvuši milzīgu kļūdu. Kļūda bija atbalstīt korumpētus režīmus stabilitātes vārdā, neņemot vērā sociālo taisnīgumu un tautas eh, brīvības centienus. Šī kļūda mums ir jālabo, un šodien ir brīdis pienācis. Otrā kļūda. Ļoti žēl, darbie kolēģi, man teikt, bet tas, ka mēs nesapratām politisko islāmu. Es nesacīju, ka mēs nepieņemam politisko islāmu. Ir atšķirības starp terorismu, fundamentālistu un atsevišķiem musulmaņu brāļiem. Mums ir jāizprot šī starpība. Mums jānoraida tas, ko mēs nevēlamies, bet mēs esam, mums ir pienācis laiks pozīcijas pārskatīt, un mums ir jāpatur Eh, tas, ko, un jāatbalsta tas, ko šīs valstis ir sastiegušas valstu laicīgā struktūra, eh, sieviešu tiesības šajās valstīs, eh, laicīgā konstitūcija, šarjāta noraidīšana ir līdzekļi, lai veidotu demokrātiju ar ļoti daudzveidīgiem spēkiem. Paturēsim to, kas ir valsts laicīgumā, reliģiju, ticību un politiskās daudzveidībā. Paldies! Nākošais Makpilāns Skots. Paldies, priekšsēd! Jautājums šodien, kas ir steidzami jāatbild, ir, kas notiks tālāk Eģiptē. 2005. gadā es vadīju nelielu novērotāju misiju vēlēšanās tur. Mūs aicināja pirmo raundu, pēc tam otro raundu novērot, bet pirmais rauns bija tik haotisks un tik neticami korupti, slikti organizēts, ka mēs nolemām otro raundu mums nenovērot. Šī valsts, Eģipte, 30 gadus apmēram jau diktators, tas ir Mubaraks, ir uzvarpējis absolūtu varu, brutālā, tiraniskā veidā patvaļīgi vadot valstu. Un mēs visi saprotam, ka Eģiptes ielās ir notikusi neprast realizācija. Mēs redzam, ka arī Mubarak reakcija, ka viņš saprot, ka viņam ir atbalsts Eģiptē ne tikai, bet arī citur. Eiropas savienībai nav sestās flotes, mēs varam tikai morāli vāru paust. Un tad, kad Eštons kundze ļoti maigi runāja šīs debatas sākumā, viņa diemžēl <clears throat> nerunāja pietiekoši skaidri. Mums jārunā ir maigi, bet vienā balstī. Un pat labāk Eiropa nerunā vienā atbalstīja Kethijas Ashton un citu līderu līmenī. Par to jau iepriekš ir runāts. Liebritānijas, Francijas, Vācijas premjeri ir atsevišķi eh, statements eh, paziņojums pauduši. Runāsim vienoti, eh, atbalstot demokrātiju cilvēktiesības ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulī, īpaši šajā laikā vidusjūras reģionā. Paldies! Tagad Brandners kundzei vārds. Paldies! Eštons kundze grib atkārtot, aicinām jums. Uh, uh, mums darīt zināmu ES eh, <clears throat> finansējumu saņēmēju šajās valstīs. Ir eh, pamatots bažas, ka arī Benalī klans eh, ir gūs labumu no ES finansējuma. Mums ir nepieciešams šeit pavisam savādāk uh, savu finansējumu piešķirt šajās valstīs, un uh, Tunisijai ir vajadzīgs jauns delegācijas vadītājs. Es jums labprāt nolasīšu, e, ko viņš rasīja, mums iepast. E, e, Eiropas stratēģija Tunizijai nav jāpārskata. Bet e, mūsu vienošanās ir vēl aizvien būtiskāka šodien. Tas ir neticami, ka delegācijas vadītājs rakstā, ka mums politika nav jāpārskata attiecībā uz Tunisiju. Es jūs aicinu uzņemties atbildību, nomainīt delegācijas vadītāju. Un, ja drīkst vēl vienu lietu piebilst, Eh, Madame de Kaiser par to izteicās, ir laiks jums arī atbalstīt sievietes uh, politiskā pārējais procesā. Kādēļ nesarīkojat lielu konferenci ar jūsu atbalstu, kur jūs atbalstiet sieviešu lomu politiskās pārējais procesā, izceļot viņa nozīmi, uh, laicistisko procesu šajās valstīs uzsverot, tā varētu būt feminists darba kārtība jums. Paldies! Tagad Piotrovska kungam dodu vārdu. Paldies, priekšsēžu kungs, dāmas un kungi. Masu protestu Tunisijā un Eģiptē, un īpaši pat laban Eģipte ir būs pasaules spēku politisko uh, uh, spēku interesu centra. Un ir uh, iepie, iespējams miepilns, gan arī haotisks uh, konflikts scenārijs. Pat iespēja izmantot kodolieročus pastāv. Situācija ir nestabila. Sudānas tauta. Arī vēlas režīmu maiņu. Eiropas parlamentam vajadzētu ieņemt vienot nostāvu, jāspēr soli, lai novērst destabilizāciju reģionā kopumā. Nesen pieņemam rezolūciju par kristiešu vajāšanām. Tas attiecās arī uz Ēģipti. Mums jāuz, jāspēr konkrēti soļi un jānosūta novērotāju misiju uz Ēģipti. Paldies! Tagad Maier kungs lūdzu señor presidente señora Ashton. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze Eiropas Savienība ir jāpārskata savu kaimiņu attiecību politiku, tāpēc, ka ir tiesa, Aštons kundze, ka e, mums, mēs bijām vairāk norūpējušies par brīvās tirsniecības nolīgumiem nekā par šīm tautām un viņu cilvēktiesībām. Problēma Aštons kundze nav tik daudz pozīcija Eiropas Savienība attiecībā uz Benelī vai e, vairāk režīmiem, bet. E, kāda bija Eiropas Savienība pozīcija aizvakar kad nemaz mēs negaidījām tās izmaiņas, ko, pārmaiņas, ko pieprasa tauta uz ielām. Un e, mēs saskaramies ar tām pārmaiņām, ko pieprasa tautas ne tikai Tunisijā, bet gan tais, tai, taipat laikā Marokā, Jemenā, Jordānijā, Eģiptē, kad, e, kur ir tautas, kuras vairs nespēja pretoties autokrātijai un krīzei, kas visasāk skār tieši vistrūcīgākos. Un šajos apstākļos ir jāmaina ar, kaimiņa attiecību politikas virziens. Belderkungs, vienu minūtu lūdzu. Jā, dank vēl, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Nav pārsteidzoši, ka politiskie notikumi Ēģiptē un Tunisijā un uh, Irānas republikā tiek uh, cieši novērot, ka mēs uh, sekojam tiem, jo mēs atbalstām arī tautas protestus, jo abās valstīs ir tā, ka tautas sacelšanās notiek un Irāna to atbalsta, jo tā arī redz sevi kā tautas uh, protestu iniciātoru Tunisijā un Eģiptē. Un tāpēc arī tagad uh, mēs nedrīkstam Eiropas Savienībā uh, pievērt acis Islāmiskā Irāna ir moderna valsts, un tomēr tā nedrīkst tāda kļūt par uh, piemēru tām uh, tautas masām, kas tagad ielās iet. Paldies, uh, kas notiek Tunisijā un Ēģiptē, ir ļoti būtiski, tautas atceļas pret diktatoriem, un uh, tas, protams, ir pozitīvi jautājums, kas tad nāks vietā, šo diktatoru vietā. Uh, Mēs redzam šeit eh, paradoksu - demokratizāciju islāma pasaulē. Vairāk demokrātijas tad noved pie vairāk islāmismu, kas savukārt noved pie mazāk demokrātijas. No Eiropas, protams, mums ir jāatbalsta demokrātiskie procesi, bet šim atbalstam ir jānonāk pie pareizajiem spēkiem, pie demokrātiskiem spēkiem, un nevar būt tā, ka uh, musulmaņu brālība saņem atbalstu no Eiropas un veido teokrātisku diktatūru Eģiptē. Tas eh, tad novedīs pie tādas situācijas, kāda ir tagad Irānā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem izvēloties savus partnerus. Pirms dažām nedēļām bija, tas bija Ben Ali, un viņi vēl pirms dažām nedēļām um, uh, bija sociālistiskajai internacionālai, tagad viņi ir izslēgti, un, kā teicu, mums, kolēģi, vajadzētu būt tiešām piesardzīgiem, izvēloties savus partnerus, un nevajadzētu netieši atbalstīt islāmistus. Sinklērs kundze, vai jūs gribat uh, zilās kartas procedūrā runāt? Nē. Tagad Poeteringa kungs, divas minūtes lūdzu, priekšsādātāja kungs, augstās pārstāvs kundze, dargie kolēģi. Mūsu atbilde uz notikumiem Arābu pasaulē jāveido balstoties uz mūsu cilvēka vērtībām. Katrs cilvēks, musulmanis, ebrejs, kristietis vai bez reliģiskās piedarības, ir pelnījis to pašu cieņu. Viņam ir tās pašas tiesības dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un ja tas tā ir, tad no tā izriet arī tiesības cilvēkiem Arābu valstīs dzīvot brīvībā, demokrātijā un cilvēku cieņu respektējošā uh, valsts kārtībā. Un tāpēc šodien tas ir mūsu pienākums, mūsu atbildība un ļoti svarīgs uh, nākotnes uzdevums cilvēkiem Arābu pasaulē, kas uh, mieri vienīgā veidā iestājas par brīvību un demokrātiju, pateikt, ka mēs esam viņu pusē, ka mēs esam solidāri. <coughs> ka mēs atbalstām um, miermīlīgo musulmaņu kustību arābu pasaulē. Un, dargie kolēģi, mēs vienreiz jau pieļāvām šo kļūdu, ka attiecībā pret totalitāro komunismu mēs uh, uh, novērsāmies, neskatījāmies, neredzējām to, jo teicām, ka mums ir vajadzīga stabilitāte. Šādu kļūdu mēs nedrīkstam uh, pieļaut, jo pie stabilitātes uh, var novest tikai brīvība un demokrātija, un to mums vajadzētu atbalstīt. Uh, Un eh, to, ko mēs šeit dzirdam pēdējās stundās, es nezināju, ka tiek šauts jau kairā, un līdz šim armija Tunisijā un Ēģiptē bija tā atturīgi iesaistījusies, bet ja armija panāks savu un eh, pieļaus vārdarbību, tas var būt tikai īs brīdis. Uh, 53. gadā bija Vācijā, Austrumvācijā um, sacelšanās Ungārijā, pēc tam un Čehijā, un tad nāca solidārnošķi. Galu galā brīvība panāks savu un uzvarēs, un tāpēc mums ir jāsaka šodien pārtrauciet šaut, uh, nu, organizējiet brīvas vēlēšanas, un to mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu uh, atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad Svobods kungs divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēd, augstā pārstāve. Daži saka, ka no vēstures nevarot mācīties, bet mums vajadzētu tomēr to mēģināt. Un bija starpsauciens par Irānu, un kolēģis Kon Bendits jau dažas atbildes sniedz. Tad es gribētu norādīt vēlreiz uz to, kā tad toreiz bija Irānā. Mēs atbalstījām ne, negodīgu režīmu. Tos mēs piecietām un nevis mēs šeit, bet ASV un Liebritānija Muzadeku e, gāzi, kas vēlējās mieru pilnu rezolūciju. Tagad mēs esam jau tālāk tikuši, bet vēl nepietiekoši tālu. Es domāju, mums skaidri jāpasaka, un uh, kolēģiem, kas to teica, var pievienoties. Mums ir jābūt to pusē, kas šo revolūciju virza, kas to uzsāka, un tie nebija islamisti priecāsimies par šo milzu iespēju, kas mums ir dot, ka ne islamisti bija tie, kas uzsāk šos procesus, bet cilvēku uz ielām vienkāršie pilsoņi, kas bija neapmierināti par sociālo stāvokli, par ekonomisko stāvokli un par nedemokrātiskiem apstākļiem. <clears throat> Tāda bija īstenība šajā, šajās valstīs. Darbie kolēģi, būsim paškritiski. Līdz ar to daļa mūsu kaimiņu attiecību stratēģijas ir sabrukusi, jo tā bija balstīta uz stabilitātu un mieru tuvijos austrumos, un manis pēc, jā, mēs reiķināmies uz to, ka miers tos austrumos būs, uh, turēsies uz diktatoru pleciem, un tas nav iespējams, tas nav pieejams. Tādēļ mums jārunā skaidra valoda. Ilgstošs miers tuvjos austrumos būs tikai tad, kad tās balstīsies uz demokrātiju, nevis uz diktatūru. Tādēļ Aštons kundze varbūt neesmu tik kritiski kā daži kolēģi, bet augstā pārstāvs kundze mums ir skaļi jāpauž savus viedoklus. Es zinu, ka jūs esat pazīstam kā maigo vārdu runātāji, bet mums jārunā skaļi un saprotam. Tik skaļi, ka mēs pat dažu ārlietu ministru nedz, eh, balstu nedzirdam, pat arī Hillarijas Clintons balstu ne, bet Kathrins Ashtons. To šis parlaments laikam sagaida. Un lūdzu, uzskatiet to arī kā uzticības uh, uh, zīmi, ka mēs no jums gaidām skaidru eh, valodu. Paldies, Kazāka kungs. Paldies. Priekšsēžu kungs, godātā Eštons kungs, darbie kolēģi. protesti Ēģiptē pret sociālo netaisnību, pret vārdarbību, korupciju, eh, policijas rindās, eh, pret cilvēktiesību pārkāpumiem, skaidri parādījuši, ka cilvēki vēlas izmaiņas. Tas viss mums atgādina sociālistisko valstu sabrukumu kas pastāvēja uh, mūsu kontinenta austrumos, kas norisinājās 1989. gadā. Ēģiptes, Tunizijas tautu prasības ir nepārprotams. Un šīs prasības mums ir jāatbalsta. Šīs prasības ir vērsts uz viedokļu daudzveidību, uz presas brīvību, un uz cilvēktiesību ievērošanu. Tādēļ, e, mīļā Eštons kundze, mums ir jāpārdomās mūsu ārpolitika uz savu vērtību pamatu. Mums jāatbalsta ceļš uz demokrātiju. Tunisijas un Ēģiptes uh, tautu vēlmi uh, arī mums vajadzētu atbalstīt. Priekšsēž kungs. Arābu pasaulē kolonālisms ir beidzies un tagad notiek otra revolūcija Arābu zemēs. Mums acis priekšā. Šis ir brīdis, kad Eiropas Savienībai jāizvēlas, vai tā būs vēsturē pareizā vai nepareizā pustē izaicinājums ir palīdzēt izveidot neatkarīgu pilsonisko sabiedrību ārā pasaulēs mūsu ES budžeta ir jāpārskata, lai Tunisijas eh, steidzamās eh, eh, vajadzības apmierinātu, kas ir 20 gadus cietuši no autokrātiskas valdības. Joprojām nav demokrātiski ievēlētas valdības šajā valstī. Tagad Tunisijā jau sāks patiesuma process, bet arī Eiropas Savienībā ir vajadzīgs patiesuma process. Tik uh, smaga ir bijusi mūsu cilvēktiesību demokrātisko vērtību ignorēšana Arābu pasaulē e, gadu gaitā un priekšsēžkungs. E, e, šīs tiešām ir cilvēktiesību laiks. Tagad Streičaka kungam dosim vārdu. Paldies, priekšsēd. Nepiekrītu, ka sacelšanās Ēģipte galvenokārt uh, balstās uz eh, demokrātiskiem spēkiem, kas vēlas Eiropas uh, stila demokrātiju. Patreizējais haus un uh, nemieri ir motivēti uh, no vēlmes pēc labākas dzīves, bet uh, ļoti svarīgs jautājums mums Eiropiešiem ir draudz, ka uh, Eh, dramatiskā sistāti varētu eh, radikāli islamisti eh, izmantot. Ja būtu šāds izmaiņas, tad Eiropa, tāpat kā ASV, zaudētu moderātu arābu sabiedroto un Ēģiptes miera līgums būtu arī Izraela apdraudēts. Ēģipte ātri var kļūt par režīmu, kas ir naidīga Izrēlai, Eiropai un ASV un kļūt par Hamasas līdzgaitnieci. Uh, E, Eiropas Savienībai vajadzētu būt e, nepārprotam to pusē, kas vēlas brīvību un brīvas vēlēšanas. Paldies! Paldies tagad Hadži Georgiju kungam dod vārdu. Ir taču acīm redzams, ka parlamenta plašs vairākums atbalsta uh, tautas atcelšanos Ēģiptē, un tā arī jābūt, bet ir e, daži izņēmumi, kā nu pat arī atkal dzirdējām. Taču es domāju, un es domāju, ka jūs man arī piekrītiet, ka politikā mums ir jālīkojas arī saulēcīgi. Un es domāju, mums visiem jāatzīst, ka mēs neredzējām, kas veidojās Tunisijā, kas 20 gadu gaitā tur brieda. Miljoniem dolāru no ASV atbalsti ir plūduši uz Ēģipti, lai atbalstītu šo režīmu. Arī to mēs e, neredzējām. Mēs esam par Eiropas, e, par Ēģiptes tautu, kas ir sacēlsies par tiesībām, e, veselības aprūpi, un tādēļ mums ir šīs atbalsts jāturpina. Un to darot ir jādomā arī par Palestīnu. Mēs šeit, kā Kipra, esam arī Ēģiptes kaimiņvalsts, un uh, Mēs sakojam šiem notikumiem un atbalstam Ēģiptes tautas tiesības. To es saku vēlreiz. Paldies tagad, Fontāns kungs, minūte. Paldies, priekšsēd, godātā Eštons kundz, godātie deputāti. Protams, ir vēlams, kā jau vairāk sacīja, ka uh, Ziemeļāfrikas nākotne būtu demokrātiska pēc Eiropas modeļa, bet Eh, pastāv arī eh, riski, un tos arī mums jāredz. Ziemassvētkos eh, notika atentāti pret koptiem Eģiptē, un Aštonskundz mēs esam nobežījušies, ka e, tur varētu rasties diktatūra islām e, iekrās, vai esmu dzirdams? Tātad mūsu bažas ir tādas, ka varētu Ziemeļāfrikā uh, iedibināties islāma diktatūra, un tādēļ Eiropā ir jābūt sargsunim, lai nepieļautu, ka uh, Ziemeļāfrikā izveidotos naidīgas valstis, un um, šīm valstīm ir arī uh, uh, tirdzniecības sakara mums, kas ir ļoti nozīmīgi. Uh, un šī situācijas destabilizācija mūsu tautsēmniecībai nenāks par labu. Neaizmirsīsim arī to, ka imigrācija arī var ietekmēt šī destabilizācija, īpaši Dienvidu Eiropas valstīs, tādēļ es gribu aicināt Eiropas komisiju un augsto pārstāvi būt ļoti piesardzīgiem. Tagad Medliner kungs. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ashton, wees toch. Paldies, priekšsādātāji. Eštons kundze, neesiet lūdzu naiva. Uh, Perhovštāt kungs arī nēsiet lūdzu naivs. Tas, ko musulmaņu brālība vēlas, ir šariāta likums, un tā nav demokrātija. Musulmaņu brālība, opozīcijas partija vēlas karu pret Izrēlu. Uh, Eštāns kundze, jūs neko par to neteicāt, un man liekas, ka jūs diezgan naivi esat uh, aicinot uh, veidot labāku nākotnē Eģiptei. Jūs ignorējat šīs te briesmas, kādas uh, ir islāms. Islāms un demokrātija nav savienojami. Un es gribētu to skaidri pateikt, jo es negribētu, ka mēs sūtām tādu naivu signālu Eģiptei. Eštāns kundze, lūdzu, ņemiet vērā šīs briesmas, kas pastāv Eģiptē. Um, Eh, šariāts neko labu nedos nevienam. Has, uh, has, uh, the... Neva kungs pacēla zilo karti, vai jūs pieņemsiet jautājumu no viņa? Lūdzu, Nevas kungs, jums 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju palu, pajautāt godātiem deputātam, kā demokrātija var uh, plaukt, uh, sabiedrībās, kurās nav nekādu institūciju un nav demokrātisko tradīciju vēstures. Demokrātija vienkārši tā neuzpelda negaidīti. Mēs visu laiku runājam par demokrātiskas valsts veidošanu, bet eh, netiek vēl, nav vēl izveidotas demokrātiskas institūcijas. Kā tad demokrātija var uh, uzplaukt? Man Lenas kungs? Jā, priekšsēdētāja kungs. Es pilnībā piekrītu Uh, šim apgalvojumam. Protams, ka demokrātija vienkārši neuzpeld, bet es neredzu citai alternatīvai Eģiptei. Es nevaru pateikt, kuram vajadzētu uzņemties vadību Eģiptē. Pašiem eģiptiešiem vajadzētu izvēlēties sev vadoņus, bet es varētu viņus aicināt neizvēlēties musulmaņu brālību, bet kādu laicīgu varas pārstāvu. Mauro kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, Eh, Eštons kundze. Es vēl, es nekad eh, neesmu bijis īpaši draudzīgs pret jums, bet man jāsaka, ka vēsturē, vēstur tiešām sagādā jums sarežģītus uh, brīžus, un es uh, ceru, ka tas, ko es teikšu, jums noderēs. Pirmā lieta, ko gribu teikt, uh, ir pilnīgi skaidrs, ka valstīm uh, tagad eh, ne, nav, nedrīkst tās lemt par savu pilsoņu likteni. Tas eh, Tātad Tunisijā un Eģiptē ir saržģīta situācija, politiskā pieredze ar neatkarību eh, ir novedus pie šādiem ilgtermiņa režīmiem. Mums ir jāizstāv demokrātija, palīdzot tiem, kas par to iestājas, izējot ielās. Uh, Otrs jautājums ir saistīts ar mums, ar ES. Arī mums ir jāatzīst, ka mēs eh, neesam veidojuši labu stratēģiju eh, vidusjūras reģionam. Tas nozīmē, ka Barcelonas process ir izgāzies un arī vidusjūras savienība. Tā visa, eh, tas viss ir fikcija. Uh, Tās ir ilūzijas, tās ir politiskas iniciatīvas, kas neko nedod un neko nav sasniegušas. Un šajā izpratnē, kā jau es teicu, mums ir jāsāk jauna stratēģija, mums tā ir jāīsteno tā, kā mēs to darījām Austrum Eiropā un kā mēs to darījām Balkānu valstu interesēs. Bez šādas stratēģijas mēs nevarēsim neko uh, saskaņoti darīt. Tiek daudz runāts, bet nekas netiek darīts. Pants Ērīkungs, divas minūtes, lūdzu. Grācie, signora. Paldies, priekšsādātāji. Eštonas kundze, man ir iespējas, ka no jūsu puses uh, vēl nav nekādas līstas apziņas par to, kas notiek vidusjūras reģionā. Un ja uh, jūs neizprotat realitāti un nesaprotat šīs pārmaiņu vēsmas, tad, uh, protams, ka loģiski, ka jūs ar vilcināšanos reaģējat uz šiem uh, notikumiem. Šis ir vēsturisks posms. Eiropai ir uh, tāda uh, ļoti mulsinoša politika, kas tika īstenot šajās jomās - ekonomikas krīze, imigrācija. Uh, un uh, vadošās šķiras izmaiņas ir novedušas pie uh, eksplozīviem rezultātiem gan Eģiptē, gan arī citās valstīs. Bet mēs nevaram vienkārši teikt, darbie kolēģi, ka mēs uh, vienkārši uh, atbalstām demonstrantus. Eiropai ir uh, jākļūst politiski pieaugušākai. Arī Eiropā mums ir uh, jāvienojas par mūsu ārpolitisko nostāju. Eiropas uh, Politikai ir jāiznāk no šīs ēnas un ir jākļūst uh, par vadošo spēku, Eiropā jākļūst par vadošo spēku atbalstošos mm, politiskos demokrātiskos procesus. Mums ir uh, vajadzīga jauna partnerības politika, drošības politika vidusjūras reģionā un arī jāveido pilnīgi savādāka Eiropas politika attiecībā pret vidusjūras reģionu. Un kā jau teicu, Eiropai ir jārunā arī ar ASV un Turciju, kam arī ir jāiesaistās. Mums ir jāmaina mūsu kurs un tāpēc eh, komisijai ir eh, jārīkojas un jāorganizē jaunas debatas par politiku attiecībā uz vidusjūras reģionu. Un ir eh, jauna pieeja jāmeklē vidusjūras savienībai. Eiropai tiešām ir jābūt Turklāt tas Eiropā ir izšķirīgi svarīgi, un tas mums ir jāapzinās. Paldies, tagad Desarnes kundze, pusotra minūte. Pasauli mainās, ir tīpaši arāba pasauli jāatgādina 40% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Jauniešiem ir visaugstākais nabadzības līmenis pasaulē. Arāba tautas tiecas pēc brīvības un demokrātijas, un šeit viena otras ir, nav nekādā veidā atraujamas tautas eh, tiecas pēc pārmaiņām, uz kurām tām ir tiesības, un neraugoties uz visām provokācijām, ko mēs redzējām šodien Kairā, neraugoties uz visām grūtībām, neviens šo kustību neapturēs. Runājot par Tunisiju vakar un Eģiptu šodien, ir viena balss, kur mēs dzirdējām, Savienoto valstu balss, kur atbalsta demokrātiju. Es ticu Eiropai, bet es ticu arī tam, ka tikai tad, ja Eiropa nostājas demokrātijas pusē. Un es vēlētos, lai šī Eiropa eh, būtu īstajā brīdī klāt, bet tā tas nebija. Ne tikai jūsu dēļ, bet arī tās vadītāju dēļ, kuri eh, ļoti bieži eh, dod priekšroku nekustīgumam, nevis darbībai un es aicinu jūs veikt pasākums, lai nepalaistu garām šo vēsturisko brīdi ar pasaules, un tikšanos ar pasaules vēsturi. Paldies, Epinkungs, uz uh, divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, praktiski viss, ko es vēlējos sacīt, ir jau pateikts. Es gribu tikai uzdot vienu jautājumu augstai pārstāvēs. Šodien bijušais Britu premjerministrs Tonijs Blērs, kuri droši, jūs droši vien zināt, uh, Eh, sacīja CNN televīzijas pārlaidē. Eh, Mubaraks ir ļoti drosmīgs cilvēks. Eh, Blēra kungs arī brīdina par pārsteidzīgām vēlēšanām Eģiptē. Blēra kungs šobrīd ir sūtnis Palestīnas Izraels mieru procesā. Ko jūs domājat par Toniju Blēru šīs dienas paziņojumiem? Paldies! Paldies, Batēnkungs, uz vienu minūti! Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lielas briesmas Eģiptei un citām eh, Ziemeļāfrikas valstīm ir tās, ka valdība gāšana nenovedīs eh, pie rietumu stila brīvās demokrātijas, bet drīzāk pie fundamentālistiska islāma un eh, jaunu tumšu laikmetu līdzīgi kādu mēs vērojam Irānā. Tāpēc Eh, mēs, eh, mums nevajadzētu pārāk daudz ilūziju veidot, raugoties, kā tautas gāž savus tirānus. Praktiski viss tautas gāž savus tirānus, un ja tautas ir apspiest tik ilgi, tad vienmēr ir iespēja, eh, ka tautas sacelsies. Un šobrīd ir paralēli šeit ar Britāniju, kur secīgās valdības no visiem politiskiem spēkiem secīgi ir mēģinājušas nodot mūsu demokrātiskās tiesības un pakļautās Eiropas Savienībai. Saskaņā ar Magna kārta Angļiem ir tiesības uz likumisku sacelšanos. Es tikai gribētu zināt, cik tālu e, e, un cik ilgi vēl ir jāgaida, kamēr tauta izies ielās. Nu, tāpat kā Eģiptē. Paldies, Bronsakungs, paldies priekšādātāji. Mums visiem ir jāaplaudē e, represīvo režīmu gāšanai, bet tad, kad mēs zinām un kad būs skaidrība, kurš tos nomainīs. Tunisija, tāpat kā Irāka un Ēģipte, ir politiski represīvi eh, režīmi pat eh, vidēju austrumu standartos, bet arī eh, pēc vidēju austrumu standartiem sekulāra un sociāli brīvvalsts. Un pastāv briesmas, ka sociāli liberāla autokrātija var tikt nomainīta ar sociāli represīvu autokrātiju. Un ik viena varas nomaiņa šajās valstīs var likt mums domāt atkal, ja mēs esam redzējuši pilsoņu kāru, eh, nelietība šajās valstīs, mums ir jādomā, kā mēs varētu nosūtīt palīdzību. Taču mēs, es ceru, nenosūtīsim karaspēkus tur, lai tas tiktu, lai, lai nogalinātu. Mūsu e, uzdevums ir palīdzēt šīm tautām. Paldies, e, nākošais Dāvid kungs uz pusu, e, divām ar pus minūtēm. Nu, um Eiropas valstis nevar palikt vienaldzīgas, raugoties uz notoko, notiekošo Ziemeļāfrikā, vēl jo vairāk Eh, tāpēc, ka šīs manifestīs ir pilnīgi leģitīmas eh, tautu centieni pēc brīvības eh, ir sagaida mūsu leģitīmu atbalstu. Mēs šobrīd vērojam vēsturiskus brīžus ar jaunām realitātēm, un objektīvi mums ir jāceras, ka Islāma ekstrēmisms bija politiska un nevis reliģiska reakcija atsevišķām no problēmām, kuras noveda pie sociālās atstumtības. Mums ir jādomā par demokrāt, so, pamatīgas demokrātijas veidošanu šajā reģionā. Un ir jāstrādā pie miera ceļa, pie sociālā progresa Šiem reģioniem ir jādod iespēja e, dzīvot mierā, respektējot ikvienu, un Eiropai kopumā, un nevis tikai atsevišķiem tās vadītājiem, ir jāpauž atbalsts vēlos eh, šeit pieminēt portugāļu sakām vārdu, ka ir grūti būt eh, par eh, vecāko atsevišķos ciemos. Ir jārespektē ja cilvēktiesības un sieviešu tiesības. Kādā rauvī uz divām minūtēm nākošai? Augstās pārstāvs kundze, kolēģi, šobrīd notiek cīniņi un vardarbība. Uh, Uh, cīniņu starp uh, tiem, kuri atbalsta Mubaraku un tiem, kas ir pret viņu. Tas notiek Kairā, un mums ir jādod skaidrs signāls tiem, kas ir iesaistīti šajā konfliktā, ka mēs aicinām uh, izvairīties no vardarbības. Mums jāredz šī kā iespēja uh, Uh, šim reģionam pēc ekonomiskas stagnācijas perioda uh, attīstīt reālu demokrātiju un paredzēt iespējas visiem. Es domāju galvenokārt par miljoniem jauniešu, kas vēlas uh, brīvību un iespējas attīstīties. To nedrīkst par zēmu novērtēt. Um, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas aktīvāka loma, iniciatīva, lai šo režīmu maiņu, šo uh, pārmaiņu procesu ievirzītu pareizajā virzienā. Uh, es gribētu tiešām vairāk no jums dzirdēt. Mums ir skaidri jāsaka, ka pārejas procesam ir tagad jāsākās un Mubaraks vairs nav uh, tiesīgs vadīt šo procesu. Mums ir vajadzīgs laika grafiks, reformu plāns. Uh, kas ir jāizveido un kam vajadzētu novest pie pirmajām uh, caurskatāmajām vēlēšanām, brīvajām vēlēšanām šā gada septembrī. Tur būs nepieciešams izmaiņas konstitūcijā, uh, vēlēšanu likumā un arī veidā, kā uh, strādā plašsaziņas līdzekļi un atspoguļo politiskos notikumus. Es domāju, ka visām politiskajām partijām ir jāsēž pie sarunu galda. Uh, un uh, Eiropai ir jāspēlē pozitīva un konstruktīva loma. Te pašā laikā jāapzinās, cik kompleksa ir šī situācija. Armija, piemēram, tagad tiek pozitīvi novērtēta, jo tā spēlē izlēmīgu un izšķirīgu lomu. Bet jāņem vērā, ka armija tiešām ir arī būtisks spēlētājs šajā visā procesā. Uh, bet ir, būs vajadzīgs arī ekonomiskas reformas, un tas nebūs vienkārši. Paldies tagad Nēcas kundze, pusotra minūte lūdzu. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, mevrouw de voorzitter. Augstās pārstāvs kundze, godātais, godātā priekšsēde, dārgie kolēģis, rūpīgi eh, klausījos augstās pārstāvs un kolēģis sacīja to. Daudz kolēģis sacīja, ka viņas esot pārsteiguši notikumu Tunisijā un Eģiptē. Un tas man izbrīna. Mēs taču zinājām, ka tie nav demokrātiski režīmi, ka tie ir autoritāri režīmi, kas apspiež savus tautas. Un mēs likāmies to neredzām. Mēs neko nedarījām pret to, domājot, ka tā visdrīzāk mēs varam stabilitāti šajā eh, vidzīlas reģionā nodrošināt. Bet ir kļuvis skaidrs, ka autoritāru korumpētu režīmu atbalstīšana stabilitātes vārdā, lai it kā izvairītos no hausa, gal galā noved pie nestabilitātes. Un tieši pie hausa un neskaidras nākotnes. Es ceru, ka mēs būsim prātīgi atbalstīsim tagad demokratizāciju, īpaši vēlos jūsu uzmanību vērst uz dažādo politisko partiju atbalstu Tunisijā un Ēģiptē. E, politiskie spēki ir vāji. Šajās valstīs tiem pēdējo gadu gaitā nebija iespēja struktūrizēties. Viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai tie varētu spēlēt e, lomu cerams drīz notiekošās vēlēšanās. Un tagad minūte van Ordenkungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Pat labam debatēs vēlos teikt šo, ka pārāk bieži mēs esam redzējuši mūsu brīvo sabiedrību svētumu eh, rietumos, ehm, ka tas ir izmantots eh, negodprātīgi no eh, ekstremistiem, kas ir atgriežušies savās valstīs un uh, tad tur sarīkojuši eh, nelabas notikumus. Eh, tā bija arī ar Homēnī, tā arī eh, Ganuči kungs, kurš ir bijis par iestājies par Izraēlu valsts iznīcināšanu. Viņš atgriezies Tunisijā un viņš Palestīnas uh, Fatah atzīst par neleģitīmu un atbalsta Hamas. Hamas ir uh, musulmaņu brālības eh, eh, sabiedrotājs, kas ir labo, vienīgā laba organizētā politiskā grupa Ēģipte. Šādas grupas konsolidē savu vādu ar terora padzimus, jāspēr stingrāk soļi, lai izvairītos no ekstrēmisma eh, inkubācijas mūsu sabiedrībās un panāktu leģitīmāku pilsonisku sabiedrību tādās valstīs kā Eģiptē un Tunisijā ar pārdomātu atbalstu, īpaši arī finansiālu atbalstu. Paldies, tagad vārds Bonsignoras kungam pusotru minūti. Lūdzu. Priekšsēdes kundze piekrītu EPP kolēģi sacītajam, bet gribu pasvītrot arī to, ka jaunākie notikumi Vidzjūras reģionā mūs pārsteidza. Vēl pirms dažām nedēļām mēs neko tādu neparedzējām. Eštons kundzes ārējās darbības dienests acīm redzot arī tika pārsteigts, un tas parāda, ka mēs neesam īstrīcības spējīgi Tad man rodas jautājums, vai mums ir jātērē tik daudz līdzekļu eh, dienestam, kas ir organizēts tā, kā tas ir pat labāk organizēts. Eiropai nav savas klātbūtnes vidusjūras reģionā. Mēs vienmēr sakam, ka tautām savu uh, eh, valdības, savu politiskie vadītāji jāizraugās pašām brīvās demokrātiskās vēlēšanās, nevis uh, Eh, eh, Zempopulu eh, ekstrēmistu spiedienu un vienmēr tiek saistīta stabilitāte ar demokrātiju. Mēs tagad gribam stiprināt demokrātiju, pol, politisko pluralismu, tiesību valsts princips un drošību un mieru. Mēs, Eiropieši, Mums ir nepieciešamība pēc mierpilna eh, vidusjūras reģiona. Tādēļ Eiropas Savienībā ir savu politiku jāizmaina, jāiestājās par sadarbību, lai uh, vidusjūras reģions kopumā attīstītos socioekonomiskos priekš. Tagad Romero Lopes minūte. Jā. Dāmas un kungi, Tunisis demokrāti mums ir snieguši briedumu paraugstundu šajā brīdī. Tāpēc ņemot vērā visu, kas notiek Tunisijā un Ēģiptē, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī, lai tik tiešām mēs varētu apturēt e, šo asinspirti, šīs slepkavības, e, šīs ļaundarības, kas notiek, un lai panāk demokrātiskas pārmaiņas arī Ēģiptē. Bet Tunisijas gadījumā šeit parlamentā šodien un rīt mēs gatavosim un liksim uz balsošanu. Rezolūciju gatavosim delegāciju uz šo valsti, un mūsu atbalsts demokrātijai šobrīd ir ļoti svarīgs, it īpaši Tunisijā, pēc tam Eģiptē un visā šajās valstīs, kuras pieprasa vairāk brīvības. Bet mēs varam ļoti daudz ko izdarīt, tāpēc ka ekonomiskais sabrukums, kas ir izraisījis šāda šāda rakstura rezolūcija, tam ir jābūt ar maksimālu Mm. ar minimāliem zaudējumiem. Ir ļoti daudzis ienaidnieki, kur, eh, kuri vēlas gūt pārsvaru šajās vietās. Šobrīd Turisijā mēs redzam koloniālās ēras beigas un iet. Tāpēc eh, Turisijas gadījumā papildus tam palīdzībām, ko pieminēja Aštonas kundze, ka varētu pieņemt Eiropas centrālā banka pozīciju lai varētu domāt par atbalstu šim vidusjūras reģionam. Šis runātāji tiek pārtraukta. Šākie uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji, augstā pārstāvis kundze. Šeit un šobrīd, kamēr mēs šeit sanākam kopā, Ēģiptes eh, pilsoņi tiek pakļauti uzbrukumiem. To dara armija un policijas spēki, izliekoties, ka tie aizsargā. Eh, Ēģiptes tauta pieprasa respektēt labu pārvaldību, demokrātiju, eh, brīvību. Priekšsēdētāji, varbūt šīs prasības jums liekas pazīstamas, jo vairāk aptuveni 3 miljārdu dolāru eh, eiro. Eh, komisija pēdējo 15 gadu laikā ir iztērējusi atbalstam demokrātijai šajā valstī. Un kāpēc ir tik eh, sarežģīti sagatavot pietiekam ātrā tempā spēcīgus Eiropas paziņojumus šobrīd, kad proaktīva Eiropa ir nepieciešama vairāk kā jebkāda? ir Eiropas Savienībai jāuzņems atbildība. Es aicinu jūs palūkoties, kas notiek šajās valstīs, kamēr mēs šeit sanākam kopā un uzstājamies. Mums ir jādomā par viņu tiesībām un ticamību Eiropas Savienībai. Vēl viena parādība. Uh, E, kas ir saistām ar tautām un diktatūru un diktatūras režīmiem, ir e, informācija, tehnoloģija nepieļaušana. Tunisijas valdība ievies filtru te tehnoloģijas, lai varētu apspies savus pilsoņus. Un tādas kompānijas e, kā Vodafone, France Telekom bija ar spēcīgu klātbūtni Ēģiptā, tajā, Ēģiptē tajā pašā laikā palīdzot izolēt zināmā mērā vērā šīs valstis. Un es aicinu atsacīties no uh, brīvas uh, saziņas, brīvas preses apspiešanas, lai varētu visus cilvēktiesību pārkāpumus dokumentēt. Nākošais runātājs projēbā uz vienu minūti. Priekšstādātājs kundze, augstās pārstāvs kundze, Eiropas Savienība ir pieļāvusi vairākas kļūdas pagātnē Tādas mēs pieļāvām attiecībās ar Tunisiju, tad, kad mēs klusējām 2009. gadā, kad Benālī uzvarēja prezidenta vēlēšanās, kad viņam it kā bija 90% atbalsts, bet šīs eh, vēlēšanas nebija ne brīvas, ne demokrātiskas. Līdzīgi arī Tunisijā, kad tika veikta um, krimināla kodeksa reforma, centroties apklusināt cilvēktiesību aizstāvis un uh, Uh, citas organizācijas, un arī mūsu pasivitāte tagad, kad uh, notiek šie notikumi Ziemeļāfrikā, tādu mēs nedrīkstam vairs pieļaukt. Mums ir jāpalīdz atjaunot stabilitāti reģionā, jo bez mums tas būs ļoti sarežģīti. Tikai mūsu aktīva un uh, izlēmīga pozīcija attiecībā pret situāciju Ziemeļāfrikā var atjaunot tiesiskumu cilvēktiesību uh, Uh, respektēšana un vārdu brīvība. Paldies tagad Prēdes kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājs kundze, augstās pārstāvs kundze, godātie kolēģi. Jau uh, pirms gada mēs diskutējām par Eiropas Savienības attiecībā ar Tunisiju, un toreiz es teicu, ka uh, sociālie uh, sasniegumi būtu jāpapildina arī ar uh, politisko progresu, un pēdējās nedēļās mēs redzam šādu politisko progresu. Uh, jo eh, tauta pauž savu gribu, ka tā prasa brīvību. Arī Eģipte ir līdzīgi, pat ja tur eh, notikumi vēl, jo, eh, vēl attīstās, un noteikti mēs drīz redzēsim arī skaidru šo brīvības prasību. Šovakar mēs konstatējam, ka daudz no mums bažījas, ka uh, Uh, šī brīvības iegūšana nenovedīs pie laicīgas varas uh, nonākšanas pie varas un pie stabilitātes respektēšanas. Es domāju, ka jāapzinās, ka ir iespējams, ka uh, tuvākajās nedēļās un gados šajā reģionā neizveidosies stabili brīvi režīmi. Uh, un mērenība negūs virsroku. Ir ļoti iespējams, mums ir jāsagatavojas, ka tāda iespēja pastāv, ka tā varētu būt. Un tāpēc es gribētu iedrošināt augsto pārstāvi eh, mainīt eh, Eiropas Savienības stratēģiju, un 2005. Eh, gadā jau komisija lūdza mainīt Barcelonas stratēģiju. Please. Madame la Présidente, chers collègues. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, līdz šim man bija nojauta, ka tauta vienmēr apspēj, apsteidz savas politiskās elites. Šodien es esmu par to pārliecināts. Vispirms es gribu apsveikt Tunisijas un Eģiptes tautu. Eh, apņēmību un drosmi. Es atgādinu, ka pasaulē mēs nesam tādas vērtības kā cilvēka tiesības un demokrātija. Tas nav vērtības, kas ir rezervētas tikai rietumiem, bet ka tās ir visas pasaules vērtības. Eiropa nevar vairs maldīties šajā pasaules eh, daļā, veidojot nepareizas analīzes un nepareizus projektus. Šīs tautas eh, sagaida no mums eh, attiecīgas reakcijas atbilstoši eh, saviem centieniem. Šīs tautas nepieprasa no mums žēlsardību, bet gan solidaritāti un vēl vairāk atbildību. Šajā brīdī neviens nevēlas haosu, bet neviens arī nav, nevar pieņemt vairs status quo. Mēs cerām, ka notikumi Tunisijā un Ēģiptē palīdzēs izveidot demokrātijas šajās valstīs, tik ļoti no, vajadzīgas šīm tautām arī mums un Aštons kundze noslēgumā. Es e, gribu citēt e, kādu dzīvnieku, kurš sacīja, ka pasaules nauduļo pārgalvības trūkuma dēļ. Šīs tautas bija pietiekami pārgalvīgas, lai pieprasītu savu brīvību, un es ceru, ka tās ir atmodinājušas arī mūsu apziņu. Paldies, nākošais runātājs Grafs Lanupsdorf. Paldies, priekšsādātājs kundze, Štons kundze. Es gribētu jūs aicināt būt drosmīgākai. Dodieties uz Kairu, pirms ārlietu ministrs padoms runājiet ar uh, valdības opozīcijas pārstāvjiem, atgriedieties uh, Briselē, atstāstot, ko jūs tur dzirdējāt, nosakiet jūsu darba kārtību un nevis vien, vispirms uzklausiet ārlietu ministru viedokli. Uh, pastāstiet par Eiropas klātbūtnes. Pirmo reizi dzirdēju, ka uh, um, amerikāņi uz turien dosies, bet uh, mums arī uz turien jādodas. Jūs esat Eiropas ārlietu ministri. Un uh, nu, jums, kā Eiropas ārlietu ministrei, tomēr arī ne, nevajadzētu sekot katram aicinājumam, kas jums tiek izteikts. Šie notikumi tiek salīdzināti ar 89. gadu. Um, manuprāt, um, uh, Tarieplāts Skairā ir Aleksandra laukums. Uh, Uh, Berlīnē, bet atcerēsimies 89. gada revolūciju. Mums bija tā pati dilēma. Mēs gribējām brīvību, stabilitāti un demokrātiju. Un aizmirstam, ka šis process uh, pārēj no stabilas diktatūras uz demokrātiju reti, kad ir tāds kārtīgs, uh, drošs un bez vardarbības arī šeit jābūt piesardzīgiem, protams, bet nevajadzētu tāpēc uh, nepriecāties par šo revolūciju. Mēs priecājamies par to. Eiropa nevar diktēt šo valstu attīstību, bet uh, pat uh, ar uh, ierobežotu ietekmi. Ar, tagad arī Mubaraks ir zaudējis tomēr savu leģitimitāti. Paldies! Karim kungs, vienu minūtu lūdzu. Šis brīdis jau brieda ilgu laiku to uh, sagatavoja gan uh, vecāku atgājumu cilvēku, gan tie, kas nepazīst Mubaraku. Uh, eh, nevajadzētu destabilizēt Ēģiptu vēl vairāk. Uh, Ēģiptes tautai vajadzētu sniegt uh, pēc viņa brīvas gribas viņiem atbilstošu valdību. Tā ir, bet ar to nepietiek. Un šodien dzirdēju kolēģu brīdinājumus, ka varētu būt islāmistu cunāmī, kas mūs sagaida un mūs visus izaicinās. Eh, bet eh, viss, ko jūs panākat eh, tādiem argumentiem, ir totalitāra režīma aizstāvēšana ar plānu demokrātijas slānīt pa virsu. Jūs nenovērtējat to cilvēku darbu, kas ar savu dzīvību ir maksājuši par brīvības cīņu Tunisijā un Ēģiptē. Viņi ir cīnījušies par savas valsts brīvību. Tie, kas tagad ir ielās, uh, ir lielā skaitā, tomēr viņi ir mazākums, bet eh, viņi pārstāv klusējošo vairākumu. Augstās pārskāves kundze, eh, stā, raidiet skaidru signālu par to, ka Mubarakam ir jāatkāpjas. Būsu tilkums, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Jā, Eiropa varēja darīt daudz vairāk lai Arābu pasaulē parādītu ceļu uz demokrātiju. Bet no šiem notikumiem ir arī kas pozitīvs. Ko? Proti, tauts pašas uzņēmās notikumu virzīšanu, lai uzlabotu savu dzīvi, dzīves apstākļus. Vēsturē netrūkst šādu piemēru kad rietumi iejaucoties e, padarījuši lielāku kaitējumu nekā tie būtu kaut ko uzlabojuši. Mums ir jāaizmirst šī doma, ka jāiejaucās mums, lai kaut kas uzlabotos. Ko mēs tagad varam darīt, e, ņemot vērā to, kas ir noticis? Es domāju, varam darīt divas lietas. Pirmkārt, mums ir jāpalīdz izlēmīgi jāatbalsta demokrātija šajās valstīs un īpaši demokrātiskās institūcijas, lai tās varētu attīstīties. Un proti tādā veidā, lai eks, ekstrēmists un jauni diktatori negūtu atbalstu. Mums jāuzdod sev jautājums, kur mēs kļūdījāmies. Vai mūsu eh, vidusjūras politika bija tikai tukšvārdu bez rīcības? vai Eiropa tikai rēģēs, vai arī rīkosies. Paldies! Eiropai būtu jādara kaut kas, lai Tunīzijas tautai e, sniegt pozitīvu atbalstu un arī pārējais valdībai tur. Pēdējo gadu gaitā tas nav noticis pietiekoši. Nabadzīgie un jaunie cilvēki Magrebā, Eģipte cieš no bagātības, negodīgā sadalījuma, no brīvības ierobežošanas. Viņi vēlas uh, vairāk demokrātiju, vairāk darbvietas, labāks ekonomiskos un dzīves apstākļus. Un <clears throat> arābi raugoties uz Eiropu, ka tā neko nedara un nespēja saprast, ka sociālas izmaiņas notiek šajā pasaules reģionā un tur ir cilvēki, kas vēlas progresu un mieru. Eiropa vēlas vairāk uzmanību cilvēktiesībām demokrātiem. Mēs uh, esam, mums ir vairāk ekonomiski jāiesaist šajā reģionā. Eiropā jādara viss, kas ir tās spēkos, lai vidusjūras eh, reģionu padarītu par mieru reģionu. Migrācijas plūsmas var apturēt, eh, apturot tādas agresīvas valsts kā Lībija, un vēstures mācības mums liek to darīt tagad. Tā, um, Tunīsijas situācija atšķiras no Eģiptes situācijas. Bija līdzīgi cēloņi šīm protestiem, bet polit, eh, starptautiskā politikā sekas var būt dažādas. Tunisijas izmaiņas paver iespējas nākotnē, bet mums ir jābūt piesardzīgākiem attiecībā uz Ēģiptu. Mubaraks bija stabilitātes garants. demokrātiskas opozīcijas nav, tai nav bijusi iespēja attīstīties. Un tas var novest pie tā, ka Ēģipte nonāk musulmaņu brālības rokā. Mums jādomā par šādu attīstības tautis iespējamam sekām starptautiskā līmenī. Hamas īsteno naidīgu politiku pret Izraelu, kristiešu vajāšanu, vai tas ir uh, labāk nekā stabilitāte, ko mēs saistām ar Mubaraku. Protams, mums jāatzīst Mubarak režīmu kļūdas, bet jādomā arī par to, kāds varētu būt vislabākais risinājums mūsu prāt. Milan Mons. Paldies, priekšsādātāji. Tunisijas un Ēģiptes šī brīža notikumi ir ļoti nozīmīgi. Iespējams, kā pārmaiņas eh, notiks arī citās eh, vidusjūras reģionu valstīs. Šis reģions ir nozīmīgs Eiropas Savienības Savienībai, un mums ar šīm valstīm ir ciešas saites. Pēdējā desmitgadē Eiropas Savienība pārliecināja eh, šo valstu valdības īstenot reformas. Un iepriekšējā sasaukuma laikā pat es norādīju, ka mēs nevaram ieslīgt eh, imobilismā, nekustīgumā, bet šīm valstīm ir nepieciešamas dziļas reformas. Un šobrīd eh, mēs vērojam, kā šo valstu tautas pieprasa pārmaiņas. Eiropas Savienībai ir jāfiksē un jānosaka sava uh, nostāja. Tunisijas notikumi notiek pareizā virzienā. Diemžēl uh, eh, Pēd, iepriekšējo nedēļu e, laikā Eiropas Savienība bija praktiski e, promesoša no šiem notikumiem. Mēs dzirdējām Klintona paziņojumus, Obamas paziņojumus, e, pat Savienoto valstu armijas pārstāvu paziņojumus. Bet jaunie Lisabonas eh, līguma mehānismiem ir jābūt aktīvākiem un jābūt Eiropas Savienībai redzamākai. Aštonas kundze, es apsveicu jūsu eh, Tunis vizīti pēc divām nedēļām. Taču ir jādomā par paredzēšanas un rieģēšanas iespējām. Ja mēs vēlamies būt par globālu spēlētāju, tad mums ir jābūt labāk redzamiem, tā skaitā reģionālā plāksnē. Paldies, Dančils eh, kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība cieši seko situāciju Tunisijā un atbalsta Tunisijas tautas pūliņus, lai varētu nodrošinot mierīgu pārējais demokrātiju. Pirmie pasākumi, kas ir jāveic pārējais valdībai, ir vērsti pareizajā virzienā, un mēs aicinām uh, eh, lēmēji iestādes īstenot visas apņemšanās, lai tie, tiesiska valsts un pamat brīvības tik tiešām tikt ievērotas un lai varētu notikt patiesas ekonomiskās un sociālās reformas. Īstenot reformas ir vislabākais līdzeklis, kā investēt nākotnē un sniegt stabilitāti un demokrātiju šajās valstīs. Eiropa ir stabils eh, partneris Eiromedi ietvaros Tunisijai un jādara ir viss, lai varētu atbalstīt pārējais procesu šajā valstī. Spēcīgām mm, demokrātiskām institūcijām ir jādod iespēja darboties un jāsniedz adekvāts finansiāls atbalsts. Tunisija ir jākļūst par plaukstošu demokrātisku valsti un lai mēs varētu veidot labu sadarbību, kas ir balstīta uz kopīgām vērtībām. Eh, paldies priekšsēdētājai, darbie kolēģi, kas tagad ir jādara, tas jau daudz kārt izskanēja un par to ir plašs konsens. Mūsu rezolūcija skaidra attiecībā uz Tunisiju, attiecībā uz Eģiptu mums ar politiskiem grozījumu palīdzību vēl jāizdara attiecīgi labojumi. Un ir pamats paškritikai mūsu izpildvaras Briselē un dalībvalstīs pārāk ilgi turējās pie status quo. Ja mēs paši savus principus arī. Uh, E, būt ņēmuši nopietni attiecībā uz cilvēktiesību un demokrātijas universālu raksturu, tad mēs e, atsimredzos deficīts, e, mums būtu tie tiem skaļi bijis jārunā attiecībā uz Tunisiju un Ēģipti. Pasākumi pret islamistiem un fundamentalistiem ir vērsts ne tikai pret šīm grupējumiem, bet pret jebkādu kritiku pret valdību. Vēl nav par vēlu. Demokrātijas un cilvēktiesību pieprasīšana ne, nav iejaukšanās uh, iekšējās attiecībās, un to nevar arī denuncēt kā situācijas destabilizāciju. Neviena diktatūra, neviens autoritārs režīms nav eh, stabils. Ar patreizējo politiku mēs esam tikai gūši laiku, bet nestabilitāti. Tunīzija un Eģipte ir piemēri citiem. Katra zina, ka reģionā vēl cita, daži baidās cits šādā reģionā nosaukt vārdā. Manuprāt, arī Saudarābija tāda valsts Eh, augstai pārstāvei ir jāizrāda politiskā vadība. B27 dalību valstīm nav vienots politisks intereses. Ja viņi būs saprātīgi, viņi negaidīs līdz pēdējais eh, diplomātiskais eh, eh diplomāts savu ārlietu ministru būs informējis par jaunākiem notikumiem. Eh, tas, ko sacīja ASV vadoši politiķi, to varējāt arī teikt jūs, emancipējieties, lai eh, Eiropas Savienība būtu uh, eh, flagmanis. Varbūt arī jūs varētu doties uz Tunisiju un Eģiptu, lai mums eh, Strasbūrā pastāstītu par jaunākiem notikumiem tur. Hauit kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdus kundz. Kopā ar visiem citiem debatēsies paužu dzīves bažas par mierpilniem eh, protestētiem Eģiptiem, īpaši ņemot vērā šodienas uh, vārdības eskalāciju. Gribu <clears throat> arī bāžas paust par Al Jazeera slēgšanu un par sešu Alžīru žurnālistu arestu. Mums ir arī jāstrādā kopā ar internetu pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā Vodafona mūsu valsts attiecībā uz viņu lēmumiem pēdējo, eh, pēdējo mm, nedēļu gaitā. Mēs vēlos arī, lai ES līderi būtu ātrāk pateikuši, ko viņi sacīja šodien. Prezidents Sarkozy Sarkozy sacīja 2007. gadā, ka es vēlos sacīt eh, prezidentam Mubarakam, cik ļoti vērtē viņu pieredzi, gudrību, viņš mums īsts draugs, viņš eh, ir pārējais Alister eh, Kolbēs, viņš vēl stabilitāti, Eģipte vairāk neko citu, Viljams Heigs. Tagad viņi prasa izmaiņas Gal galā priekšsēdkundzes piekrīt Bernasē Aštanē mūsu augstajā pasē Eiropa ir laba uh, uh, demokratijas attīstībā, pilsoniskās sabiedrības atbalstā jums un mums būtu jāredz šo kā krīze reģionai, bet arī kā iespēja Eiropai uh, mūsu resursus veltīt tam, lai celtu cīņu pret demokrātiju un cilvēktiesībām šeit. Tās nav vērtības, kuras mēs prasām no Eiropas, bet tās tiek prasītas uh, Tunisis un Kairas uh, ielās, un mums tas jāatbalsta. Paldies, tagad Sonikungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēž, kundze. Es... Paldies, priekšsēdētāji, ikvienai rezolūcijai ir tās briesmas, ka ten centieni pēc demokrātijas un brīvības, ka tos nolaupīs brīvības ien, ienaidnieki. Mums nav nekāda garantija šeit, ka revolūcijas Eģiptē, Tunisijā un citās valstīs nekļūs par iemeslu islāma ekstremistiem pārņemt vāru tieši tāpat, kā tas notika Irānā ir eh, šobrīd eh, brīdis Eiropas eh, Savienības iestādēm īstenot to lomu, kādēļ mēs šeit pastāvam. Ir brīdis plurālismam un demokrātijai. Mums tāpatās ir jādomā par mūsu kaimiņu attiecību politiku. Un jādomā par naudas līdzekļiem, kas tie ir paredzēti cilvēku labklājībai ka eh, šiem līdzekļiem tie jātiek novirzītiem NVO, kultūras pārstāvjiem, universitātēm un tā tālāk. Mums arī ir jāatbalsta projekti jaunatnē un sievietēm. Augstās pārstāvis kundze. Mūsu politika šobrīd šajā pasaules reģionā nebija, eh, nebija panākums stāsts Mums ir jāatbalsta Ēģipte bez Mubaraka tās ceļā uz sekulāru Ēģiptes valsti, kas respektētu savas minoritātes. Mubarakam ir jāatkāpjas, viņa laiks ir pagājis, viņš savu laiku ir izšķiedis. Paldies, Vlasto kundze, uz e, pusotru minūti. Es eh, cēlu zilo kartīti, man jūsu asistenti nepamanīja, es tiku ignorēta. Vai uzklausīsiet Cinklēras kundzes jautājumu? Yes, yeah, yes. Um, Mr. Haller, you... Halakungs, jūs eh, pieminēt vairākus komentārus. Es nezinu, vai jūs bijat sēžu zālē pirmīt, kad eh, kolēģis atsaucās uz Blēra kungu uzstāšanos televīzijā. Vai jūs piekrītat Blēra kungu sacītājiem? Kavit kungs, lūdzu. Es varu atkārtot, ko es sacīju savā runā. Mums ir jāmācās no pagātnes, bet mēs kā Eiropas Savienība nedrīkstam uh, apstāties sadarbībā ar Ēģipti un arā pasauli atbalstot demokrātiju cilvēktiesības. Es e, ceru, ka kolēģei, kurai ir atšķirīgi viedokļi par Eiropu, tai būs kopīgi viedokļi šajā jautājumā. Paldies, Lastokūdze, nākošais runātājs. Ļoti daudz, kas tika jau pateikts, bet es pievienojos e, tam atbalstām, ko pauda Uh, kolēģi attiecībā pret Turisijas un Ēģiptes tautām. Tāpat arī gribu pieminēt upuru piemiņu. Un Eiropas Savienība, kur šoreiz izcēlās ar savu uh, klāt nesamību, ka tā uh, varēs būt kopā ar Ēģiptes un Tunisijas tautām, palīdzēt tam demokrātijas veidošanu reformu ceļā. Eiropas Savienība ir izvēlējusies uh, Eh, atbalstīt mierīgas pārmaiņas, eh, gatavot eh, vēlēšanas nākotnē un palīdzēt Tunisijas tautai rast labklājību, uzplaukumu, sociālo taisnīgumu, ekonomikas palīdzēs jaunatnē rast darba vietas. Noslēgumā es gribu sacīt, ka Savienība vidusjūrē ir ļoti nozīmīgs izaicinājums, jo Jasmīna revolūcija ir uzsākusi viļņošanos visās Magreba valstīs, tuvajos vidējos austrumos un ir jāveido spēcīga stratēģija attiecībā pret šīm valstīm, bet jābūt uzmanīgiem saskaroties ar eh, leģitīmām demokrātiskām kustībām. Eiropas Savienība ir jārod līdzsvars starp neiejaukšanos šo valstu iekšējās lietās un atbalstu mieram un stabilitātei. Svensson kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šeit mēs bieži runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, bet patiesība ir, un to mēs redzam arī arī šovakar priekšsādātājs kundze, ka mēs bieži vien dodam priekšot kaut kam citam. Tā ir politiska stabilitāte un ekonomiskais izdevīgums. Bet tagad mēs pēkšņi redzam, ka pat Arābu pasaulē cilvēki eh, saceļas eh, pret eh, apspiestību un mēs runājam par riskiem pārējais periodā. Protams, ka ir šādi riski. Uh, cilvēki, protams, šeit neceļas kājās un neaizstāv musulmaņu brālību, bet mēs zinām, ka ilgtermiņā brīvība un cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšana visiem cilvēkiem ir tiesības uz tādu, ir tas, kas eh, gal galā eh, ir svarīgs. Uh, Un mēs, protams, nevaram tikai noraudzīties un ļaut lietām notikt. Mums ir jāuzņems iniciatīvas un jāiejaucas tieši tā, kā Ištāns Kolons teica, ka mums ir jāiesaistās šajā demokrātijas veidošanā. Ir tiešām pārsteidzoši, ka jaunieši izraisīja šos protestus, un varbūt, ka tas ir pateicoties pieejai plašsaziņu līdzekļiem, kas viņiem tagad ir. Uh, bet mums nevajadzētu šeit runāt daudz par ideoloģiju un reliģiskām idejām, eh, jo svarīgākais taču ir brīvība un cilvēktiesības. Tās ir galvenās vērtības, un tam ir jābūt signālam no Eiropas parlamenta. Tagad Zaborskas kundze lūdzu. Tona. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstās pārstāvs kundze, Eštons kundze. Paldies par uh, Tātad, pateicoties šiem te monitoringam mēs eh, redzējām vārdbrīvības pārkāpums un eh, rezultāti vēlēšanām šajās valstīs to tikai pierāda. Totalitāri režīmi neparādās vienas dienas laikā. Eiropas Savienība nespēja nodrošināt uh, cilvēktiesību ievērošanu, kaut gan situācija un signāli bija ļoti skaidri, un tagad mēs esam viena no pēdējiem, kas izsakās par šo situāciju. Kāpēc tad mēs izveidojām Vidusjūras Savienību? Vai mums nepietika diplomātisku instrumentu, lai uh, vestu sarunas par mieru un stabilitāti šajā pasaules daļā? Tāpēc, ka desmitiem gadu uh, Eiropas Savienības valstis atbalstīja šīs valdības uh, ar ekonomiskiem līdzekļiem. Un tagad jādomā, uh, kā atbalstīt opozīciju, vai tā nav liekulība. Situācija Vidusjūras reģionā ir mums mācība, uh, kā netiek ievērots cilvēktiesības, piemēram, ticības brīvība. Un uh, to var izmantot uh, radikāļi un teroristi, un tas jau ir sākums totalitāram režīmam. Un es to saku tāpēc, ka daudzas valsts vēl sakoši pa šo ceļu. Tagad Štraserkungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze, augstās pārstāvs kundze. Uh, debatas šeit parlamentā, eh, jūs to uzklausījāt ar interesi, un tā ir viens kopsaucējs. Tas ir aicinājums jums, augstās pārstāvs kundze, paceliet balsi, ejiet pa priekšu, esiet nedaudz drosmīgāka, esiet arī nedaudz skaļāka, eh, iestājieties par tiem, eh, esiet to pusē, kuri modernā civilajā sabiedrībā uh, Eh, grib dzīvot un iestājas par presas un vārdu brīvību. Tunisijā un Ēģiptē um, sagaida šos cilvēkus svarīgas un grūtas pārmaiņas, un tur ir vajadzīgs mūsu atbalsts, bet nav vajadzīgs tieši tas, ko es dzirdēju, ka jūs pirmais pārstāvis eh, teica šajā valstī, ka nav jāmaina stratēģija. Tieši pretēji, vīdusjūras stratēģija, varbūt arī tuvo austrumu stratēģija varbūt eh, arī jāpārdomā arī par mūsu attiecībām ar citiem reģioniem. Tas ir vajadzīgs un ļoti ātri ir jāorganizē vēlēšanas un jāatbalsta šis process. Eiropas Savienības pirmajam pārstāvim šajā valstī laikam ir paslīdējis garām, ka Tunisijā uh, uh, pagaidu valdība grib noslēgt četrus noliegumus par cilvēktiesību ievērošanu ka tiek gatavota demokrātisku vēlēšanu organizēšana. Šis process mums ir jāatbalsta, un parlaments sagaida, ka jūs šeit runāsiet skaļākā balsī. Paldies tagad Skurijas kungs, pusotra minūte lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Gentile baronesa, noi dobbiamo prendere... Paldies, priekšsēdus kundz, godātā baronese. Mums ir jāizmanto krīze un jāraugās, vai Eiropa tiešām grib ārpolitikā politikā E, e, kaut ko darīt. Ārpolitika jāņem nopietni, tur ir stratēģijas, skaidri mērķi, skaidrs alianses. Mēs nevaram tāpat vien e, ceļot apkārt riņķī pa pasauli, sist vienam otram pa pleciem un izlikties, ka viss ir labi. Ēģiptē mēs neko neesam darījuši, arī ne pret šo diktatūru, kas mūs visus apmānījusi. Tagad miljoniem cilvēki ir ielās, un mēs uh, runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām. Tas viss ir jauk, bet mums jāgādā par to, lai arī būtu demokrātija un cilvēktiesība, bet mm, neskriesim tautā iepakais. Irānā bija tāpat, eh, tauta pazīna šāhu un mēs zinām, kā tas izbeidzās. Tagad ir tā, tāds režīms tur tāds, kāds ir. Cerams, Eģiptes valdība eh, spēs parūpēties par to, ka nebūs arī ekstrēmisti šajā valstī, ka būs uh, E, tāda vidutāja loma starp e, Izrēlu un palestīniešiem. Mums te jājaucas Barnes kundze. Tā, un tagad būs brīvs mikrofons, saka priekšsēd, kā varat iedomāties, mums ir ļoti daudz, e, kas vēlas runāt. Diemžēl visiem vārdu nevarēšu dot tiem, kurus es uzsaukšu, aicinu tiešām nerunāt ilgāk par minūti. Ļausim izteikties tik daudziem, cik varam. Paturot prātā, ka viss galvenais ir, ka jūs dzirdiet augstās pārsvars atbildi. Milo Lasiča kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, augstā e, pārstāve, kolēģi. Mēs tagad redzam spriedzes pieaugumu Tunisijā un Eģiptē, un to jau arī varēja gaidīt, jo Ekonomiskās, sociālās problēmas ilgu laiku tikušas ignorētas no valdības, valdību puses šajās valstīs. Jā, pat labāk ir konflikti, bet tas tikai vēl vairāk eh, parāda, ka demokrātijai vajadzīgs atbalsts, demokrātiem spēkiem vajadzīgs atbalsts no ārpuses. Un tad Eiropas Savienībā jāragādā par to, lai mēs eh, darām visu, ko varam, lai panāktu cilvēktiesību, arī reliģisko brīvību, uh, ievērošanu. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka mums nepatīk to tas, ka netoleranti uh, e, militanti islamisti pārņemt varu. Uh, e, mums jābalsta pilsoniskā sabiedrība, opozīcija, demokrātiskās izmaiņas un vēlēšanas reģionā kopumā. Paldies, tagad vārds paskūkungam. Fakts, ka mēs runājam par Tunisiju tādā laikā, kad Ēģipte jau notiek notikuma eskalācija, parāda, cik ļoti mēs klibojam iepakaļs realitātei. Mēs esam pauduši bāžas, uh, re, uh, revolūciju laikā. Tas parāda, ka mēs nesam lietas kursā. E, e, mēs ignorējam kultūras un reliģijas atšķirības, kas šķir šīs sabiedrības no mums, tātad ko darīt? Pirmkārt, jāsaprot, ka šis ir izaicinājums, kas prasa vienot koordinējušu atbildi, nevis sāncensību par to, kas e, parādīs e, ātrāk un lielāku līdzjūtību. Ledieštons kundze pārdomes, padomē, eh, un jums ir jābūt atbal, vēl vienotiem, un eh, beig, beigās mums nedrīkstam būt eh, aizrautiem no notikumiem, kāda režīma sekos, un jāizšķir tautām pašām. Paldies, tagad Vaigalkungs. Godā tie kolēģi, Kairā norisinās revolūcija, un tautas un to, uh, vadītāji izlems, kāda būs šīs valsts nākotne. Um, varbūt, ka Mubaraks arī spēlē pozitīvu lomu. Viņam eh, vajadzētu it kā nodrošināt stabilitāti tuvjos austrumos, bet tas man neinteresē. Ēģiptes notikumi parāda, cik nenozīmīgi ir bijusi Eiropas Savienības loma šajā reģionā. Mums ir nepieciešama kaimiņattiecība politikas reforma, dinamiskāka stratēģija, kas mums ļautu iesaldētos konflikts atrisināt no Baltkrievijas līdz Kalnu Karabahai un tam līdzīgi. Mums ir vajadzīga stratēģija valstīm, kas ir bijušā PSRS, kā arī Kaukās valstīm. Arī viņi uh, demokratizācijas procesa vēsmas aizies arī līdz turienēm. Lēdī Ešana kundze, esiet droši un jūs saņemsiet mūsu atbalstu. Benarab Atu kundze. Paldies, priekšsēdētāji Aštons kundze. Pēc tam kļūdaini atbalstot diktatūriskos režīmus vidusjūras dienvidkrāstā, izliekoties, ka mēs Eh, sargājamies no eh, islāma fundamentālistiem. Mums ir jālabo šīs kļūdas. Eiropai ir jāveido. Eiropai ir jāprot rēģēt eh, pret autoritatīviem režīmiem. Mums ir jāatbalsta demokratizācijas procesi, kurus atbalsta uh, Eh, tautas. Uzklausīsim šīs tautas, eh, nejauksim eh, laicīgumu un sekularizāciju. Šie procesi jau notiek šajās valstīs. Excusez-moi, notre, euh, notre, notre émission financière doivent être réorientées dans le sens du... Mūsu finanšu palīdzībai ir jāsniedz, tā ir jāsniedz atbalstot demokrātiju. Runātāji tiek pārtraukta vārds Matijas skundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que este. Paldies, eh, priekšsēdus kundze. Eh, es domāju, ka šīs divas valsts, kā arī cita reģiona eh, valsts, parāda mums, ka Eiropas politiķi vairāk rūpējas par biznesu, nevis par demokrātiju vairāk par diktatoriem, nevis par tautām. Esmu ļoti nobežījusies par situāciju Eģiptē un eskalāciju, kas šodien vērojam. Mums nav jābūt mierīgiem, bet solidāriem. Solidāriem ar miljoniem cilvēku Eģiptē, kas ir kairā, kas ir visā valstī, kas ir nabadzīgi, kuriem eh, vēlas izbēgt no nabadzības, kas negrib vairs ciest bādu, kas vēlas demokrātiju Kā jau teikts, Mubarakam ir jāatkāpjas režīmam, ir jāaiziet un jābūt ir nevardarbīgam ceļam. Mums jānostājas tautas pusē. Mēs nedrīkstam pieņemt to, ka šeit tiek eh, iebiedēšanas ceļā šie cilvēki aiziet mājas. Portugālē eh, tika mēģināts tas pats, bet mēs negājām mājās, mēs panācam demokrātiju. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdus kundze. Lidija Eštone. SRLīd dienestam ir daudz darbinieku, ekspertu, analītiķi, tādēļ šiem ekspertiem arī vajadzētu spēt e, profesionāli izvērtēt situāciju, piemēram, arī Eģiptē. Un jums sniegt rekomendācijas par to, kā gudri rīkoties uh, palīdzot cilvēkiem šajās valstīs eh, atbrīvoties no nevēlamiem politiskiem līderiem. Eh, iebāzt eh, galvas miltīs, tā kā mēs to pat labam darām, šāda politika liek mums šaubīties, vai ārējās darbības dienests patiešām ir uzdevuma augstumos. Gojam augstā pārstāvja, ja mēs vilcināsimies, rēģējot uz situāciju Eģipte un Tunisijā vēl, vēl ilgāk, tad mūsu nodokļu maksātāji uh, brīnīsies, eh, kādēļ mēs šiem dārgiem ekspertiem maksājam algas, ja viņi nespēja mums profesionāls eh, padoms dot jums. Nākamais runātājs Leidija Eštona priekšsēd optimistu uzskata, ka revolucionāri notikumi Tunisijā un Eģiptē esot sākums ārābu tautu eh, pavasarim E, kādas mēs, piemēram, piedzīvojām Austrum Eiropā 1989. gadā. Mēs, kā Eiropieši, vienmēr esam brīvības un demokrātijas atbalstītāji, tā tam vajadzētu būt, mēs priecātos, ja tā varētu būt, bet neaizmirsīsim, ka mēs, Eiropieši un Rietum kopumā, esam e, bijuši sabiedroti ar visnelabākam diktatoram e, šajā pasaules reģionā, arā reģionā. Facebook, Twitters un Citi ir eh, labi līdzekļi, lai revolūciju virzītu uz priekšu, bet tie neaizstāja demokrātiskas tiesībās struktūras, kurām ir jāeksistē, lai revolūcija uh, eh, eh, novērsts līdz demokrātiskai sistēmai. Mums, Eiropiešiem, būtu skaidra pozīcija jāņem atbalstot demokrātisku struktūru izveidē, lai tiesība valsts un brī, tirgus ekonomika varētu gūt panākums, un tas ir nepieciešams. Paldies, un tagad pēdējais eh, brīvā mikrofona runātājs jau ir izteicies, un tagad dosim vārdu augstai pārstāvēji baronesei Aštonai. Priekšsēdus kundze, paldies. Sekšu jau ļoti skaidri pašā sākumā es nepieņemu, ka Eiropa ir bijusi lēna. Mēs bijām pirmie, kas e, pauda savu viedokli gan par Tunisiju, gan par Eģiptu, mēs sākām runāt par Tunisiju 10. janvārī, pagājuši nedēļas eh, paudu viedokli par Ēģipti, mēs bijām ātrāk visiem pāriem, tā nav sāncensība, bet es šo kritiku nepieņemu. Es arī nepieņemu, ka mēs lēni rīkojamies. Mēs ik stundas esam bijuši kontaktā ar Tunisiju un ar tautām Ēģiptē, ar mūsu delegācijām, kuras es augsti vērtēju par viņu darbu pēdējos eh, nedēļās, bet arī ar mūsu dienestiem. Uh, Jūs arī zināsiet, ka mēs esam risinājuši cits jautājums tajā pat laikā. Tādēļ es nepieņemu to, ka mēs esam darījuši pietiekoši daudz, ka mēs esam bijuši lēni. Es pieņemu, ka mēs varam darīt vairāk. Un to es saprotu tādēļ, e, ka e, vai jūs man devāt viss uh, resursus kas, ar Lisabonas līgumu, kas man vajadzīgi? Varbūt nē, bet mēs darīsim visu, ko varam, kontekstā, kas mums ir ārējās darbības dienestā un man loma. Es nevaru savu personisko viedokli paust, es runāju ēs e vārdā, es klausos jūsos, es klausos dalībvalstīm, es klausos komisijā. Tāda ir loma, ko jūs man devāt Lisabonas līgumā, un to es darīšu tādēļ, ka, ja es runāju ar Tunisijas ārlietu ministru, kurš bija manā birā šodien, uh, pirmais, pirmā vizīte ārpus Tunisijas Eiropas Savienībā, jo es viņu uzaicināju, jo viņš zina, cik svarīgi mēs esam nevis tikai šodien, bet arī nākamnedēļ un arī nākamēnes un nākamgaļ, kad es runāju ar viņu, es runāju Eiropas vārdā, un viņš zina, ka tas, ko es saku, to atbalstīs 27 valsts. Cerams, ar Eiropas parlamentu atbalstu, ar komisijas atbalstu arī dzen, un tas nozīmē kaut ko. Uh, šiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka, ja mēs runājam, tas ir tā ir viena vēsts. N varbūt nevienā balsī, bet tā uh, pati vēsts, vai to pauž uh, Vācijas kanclere, Brit, Lielbritānijas premjers vai kāds cits ES valsts prezidents, uh, jebkurš no 27. Mēs paužam to pašu vēstu, un tādēļ pirmdien ārlietu ministrs sanāks kopā, un viņu secinājumu par visiem uh, notikumiem mūsu kaimiņos ir tik nozīmīgi cilvēkiem un neaizmirsīsim to nekamā, ko mēs darām. Piekrīt jums, ka mums ir jābūt aktīvākiem, jādara vēl vairāk, un es pilnīgi piekrītu, ka mums ir kaimiņattiecību politika jāpārskata. Es jau ilgu laiku to esmu sacījusi, mums ir jāgādā par to, lai mums būtu. Uh, rūpīgāk pieeja katrai valstī atsevišķi, ko mēs gribam ar šīs valsts e, e, tautā darīt. Jā, pilsoniskās sabiedrības, pilso, cilvēktiesību demokrātas atbalstam un arī mūsu ārpolitikas domstarpības ir jāpārskat. Piekrīt, es cenšos to darīt. Un, ja jūs paraugaties uz mūsu darbu pēdējo 2-3 mēnešu gaitā, jūs redzēsiet, ka esmu prasījusi lielāku aktivitāti kaimiņattiecības politikās. Uh, tā vajadzētu būt mūsu pirmā prioritātei pēc dienas izveidas, un tam ir jābūt labāk saistītam ar viņu vajadzībām. Godāti deputāts nevar uzņemties atbildību par to, kas notika pirms man uh, amata pilnvarām, bet es uzņemos atbildību par to, ka es pārveidošu to, ko esmu mantojis eh, stratēģijā nākotnē, par ko jūs varat būt tikpat apni kā es, un tas iesāks ar to, ko mēs darām tagad, un cik lielā mērā esam gatavi uzņemties atbildību un virzīties uz priekšu, bet uh, E, e, situācija attīstās ļoti strauji un ļoti sarežģīti. Es piekrītu tiem, kas norādīja, ka demokrātija nav mirklis, bet process. Demokrātija e, ir attīstošs organisms un cilvēkiem jāvar saprast, ko nozīmē demokrātija. Brīvība sabiedrības ir jāpārveido. Uh, es ticu e, dziļām izmaiņām, ne tikai e, mirkļu izmaiņām, bet ilgtermiņu izmaiņām, un to Eiropa var piedāvāt mūsu kaimiņiem, mūsu partneriem un arī mūsu pašu uh, sabiedrībām. Tās ir izmaiņas, kas il, uh, būs noturīgas paudžu paudzēs. Uh, Eh, un tieši tāds ir arī mūsu uzdevums. Mēs eh, kaut ko piedāvājam cilvēkiem visa mūžgarumā un viņu bērnu mūžgarumā. Un, protams, ar visu to neesmu aizmirsus viss pārējos jautājums. Es raugos uz to, kas notiek Jordānijā, eh, sekojot rūpīgi līdzi, kas notiek ar Irānu pagājušajā nedēļā. Es biju sarunās ar īrāniešiem, un jūs ziniet, cik ļoti eh, man interesē cilvēktiesības Irānā. Esmu daudz eh, paziņojums paudu šajā sakarā. Es noteikti neesmu aizmirsus eh, tuvu austrumu mieru procesu. Vakardien runāju ar George Mitchell, rīt ar premjeru Faidu satikšos, un es arī vadīšu drošības konferenci šajā jautājumā ļoti drīz. Neesmu to visu aizmirsus, neesmu arī aizmirsus, ka Albānijā, kad Mirsos Lečeks uh, uh, dosies manā vārdā, lai šo dialogu turpinātu, ir jārisina daudz jautājumu, un arī šovakar mums būs eh, debats šeit parlamentā. Neatbildu par Tony Blair komentāriem, es runāju vienā valodā, esmu no vienas valsts, bet es neatbildu par viņu Eh, izteikumiem. Nākamnedēļ došos drošības padomu arī jūs vārdā, un tur mums būs iespēja atkal parādīt, kas Eiropas Savienībā ir piedāvājums šīm eh, tautām šodienai un rītdienai, un tas ir ļoti svarīgi, ka es saņemtu jūsu atbalstu to darīt. Nevis tikai klus, es varu būt ļoti, ļoti skaļa, bet pienācīgi, eh, viengabalaini, pārdomāt strateģiski, uh, lai tad, kad Tunisijas ārlietu ministrs viesosies manā birojā, es viņam piedāvātu plānu, nevis tikai viņam teikt, e, jauki jūs satikt, nāciet TV kamerā priekšā 5 minūtes parunāsimies. Nē, apsēdīsimies kopā, izstrādāsim plānu ar to, ko mēs jums varam piedāvāt, cik daudz naudu, ko es varu darīt, ko, kas man jāmaina, kādi instrumenti. Uh, E, ka, cik elastība man ir tagad, cik daudz man ir jāsņem, kas jums ir vajadzīgs no mums, no Eiropas investīcija bankas, no e, Āfrikas Savienības bankas, no ASV un citiem partneriem, kā mēs veidosim šo plānu. Tad es satiku Jemens ārēt ministru dariem to pašu, ko e, kā mēs jaunu attīstības fondu izveidosim vai ar Arābu valstīm, ar kurām es runāju, ko mēs darām. Tā Eiropa, manuprāt, tā vajadzētu darboties, un to es daru katru dienu jūsu vārdā un turpināšu darīt. Es ceru, ka es varēšu eh, eh, tagad, eh, man tagad jāpamet debats un jādod komi citam komisāram manā vai tā vārds, bet es sekoju notikumiem Ēģiptē, mēs esam pauduši viedokli un drošības spēkiem ir jāiejauc tūlīt pat, lai izbeigtu Eh, no vardarbības eh, eskalāciju, kamēr es te sēžu un klausos jūs. Mums ir jāuzņemas atbildība, lai ārmija iejaucās un atbalstītu tautu un lai pilsoņi tiktu tagad aizsargāti. Laukumā ielaiž uh, eh, um, ātrā palīdzība, mēs dzirdam, ka tie netiek ielaisti. Es runāšu ar, ar, ar viceprezidentu Sulēmanu, tagad tūlīt būs telefons zvans arī. Uh, notiek sanāksme opozīcijas ceļkārt tagad. Eiropas līderi ir aizņemti, runājot ar citiem reģionu vadītājiem. Šim ir jābūt tel telefonu trialogam, kāds nav bijis iepriekš. Līderi runāja ar līderiem un vēstījumi jānonāk Eģiptē. Un kamēr tas viss notiek manā birojā, mums ir sanāksme, ko mēs tieši darīsim. Jebkurā scenārijā to, godāti deputāti, es daru katru dienu, kopš mēs sākām ar šo krīzi un ar to, kas notika nu Albānijā, Baltkrievijā, Sudānā, ko mēs darījām, kur mūs augstājas pārstāvs Venika de Kaiser pat redzēja, ko Eiropa darīja tur. To mēs darām, vai mēs varētu darīt vairāk, protams, vai es vēlētos, e, ka būtu četras leidijas eštons, jā, e, vai mēs esam panākuši panākums, jā, protams, mēs darām ir vairāk, bet uh, Es nevaru eh, vienkārši eh, nostāties katram blakus un pamāt ar roku, eh, to es nedrīkšu, bet es darīšu to, kam Eiropa ir domāta, atbalstīt demokrātiju, cilvēktiesības, konkrēti rīcību atbalstot tautas Ēģipte un Tunisijā šodien. Paldies, saņēma sešas rezolūciju projekts un debats ir beigušās. Balsojums par Tunisiju būs rīt 11.30. Eh, Balsojums par